Buenos días. Esiet sveicināti visi. Dārgie kolēģi, mēs sāksim Lībe komitejas sēdi. Kā parasti pirmais eh, darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Jūs priekšā ir šīs dienas darba kārtība. Es piedāvāju pieņemt uh, darba kārtības projektu ar tikai viena izmaiņu astotais punkts Kirkopa e, kungs e, ziņo par tiesmedicīnas laboratorijām. Un es piedāvāju šo jautājumu apspriest kā pirmo, jo mūsu referentam ir jāpiedalās priekšsēdētāja konferencē, politisko grupu priekšsēdētāja konferencē, kas notiks vēlāk Un, ja neviens neiebilst, tad es piedāvāju apmainīt vietām, eh, citiem vārdiem sakot, pārlikt astoto punktu uz eh, kā pirmo darba kārtībā un tālāk pie priekšsēdētāja paziņojumiem es gribētu apstiprināt eh, koordinātoru rekomendācijas sekojušiem referentiem. Makoveja, Eirodax sistēma salīdzinot eh, un apmainoties ar trešo valstu iedzīvotāju pirkstospiedumiem. Albrechts. Trešo valstu sarakstu un organizācijas, ar kurām Eiropola noslēdz eh, nolīgumus. Eh, un tādā gadījumā šie ziņojumi tiek uzskatāmi par piešķirtiem, un mēs pārējām pie jā, ko jūs vēlaties, reglamenta jautājums. Uh, Jā, labrīt, priekšsēdētāji. Man ir jautājums. Bija brīfings un demonstrācija 13. datumā. Tātad pagājušajā otrdienā Londonā par sprākstvielām, šķidrām sprākstvielām. Mēs visi saņēmām uzaicinājumu. Visi šīs komitejas deputāti saņēma eh, uzaicinājumu 1. oktobrī es e, mēģināju ierakstīt savu vārdu šai sarakstā, un tad es e, uzzināju, ka termiņš, pie, lai pieteiktos, ir 8. septembris. E, kā tad būtu bijis iespējams apmeklēt šo pasākumu, ja pieteikšanās termiņš ir krietni vien pirms mēs saņemam ielūgumu. Un es dzirdēju pēc tam, kā vairāki šīs komitejas deputāti piedalījās pasākumā, kā tas bija iespējams, vai jūs varētu to paskaidrot. Turpin priekšsēdētājs ar visu cieņu. Es e, šajā brīdī varu tikai pateikt to, ka uzaicinājumu izsūtīja Britu valdība, nevis Eiropas parlaments. Britu valdība šos uzaicinājumus uh, izsūtīja taiskaitā vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem, lai apmeklētu demonstrējumu ierīcei, kas pārbauda šķidros prākstvielu esamību Nesmu pārliecināts, kā tas viss eh, noritēja, es eh, pats tur nebiju un nesmu tas, kurš var sniegt sīkāku informāciju, taču es apņemos sniegt jums pilnas detaļas par to, kā viss noritēja. Un, ja ir bijušas kādas kļūdas sagatavošanas darbos, Tad es sniegšu skaidrojumu, ko es varu. Jā, ko eļo kungs, priekšsēdētājs. Cik es atceros, e, pirmais uzaicinājums tika saņemts saulaicīgi, bet atgādinājums tika nosūtīts pēc e, pieteikšanās termiņa. Tātad, ja mūsu kolēģis nav redzējis pirmo uzaicinājumu, viņš saņem tikai at, e, atgādinājumu, kas pienāca pēc termiņa. Es nepiedalījos šajā demonstrējumā, bet ja. E, E, kāds e, tur bija, tad varbūt kādā no tuvākajām sēdēm mēs varētu no šī kolēģa uzzināt, kā tur viss noritēja. Katrā ziņā turpina priekšsēdētājs, mēs to pieņemam zināšanai un jūs e, saņemsit informāciju, kuru pienākas tiks sniegta. So, Un tādējādi mēs varam tagad pāriet pie darba kārtības astotā punktā, kas ir pamatlēmuma pieņemšana balstoties uz apsvērumiem, ka ir ļoti svarīgi saglabāt informācijas apmaiņas kvalitāti, kura attiecas uz jūtīgiem personas datiem tādiem kā ADN profili un pirkstu nospiedumi. Pēdējā lībē E, sanāksmē Libe jautāju varēja uzdot jautājumus Zviedrijas prezidentūrai, uz kuriem tika saņemtas rakstveida atbildes pēc tam. Un mēs vēršam jūsu uzmanību uz procedūru, lai uzdotu lai Libe varētu, diemžēl, nav, ir ļoti daudz traucējumu, tulkot nav iespēja. Yes, maybe it's mine. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm disconnecting. Uh, so again... Priekšsēdētājs turpina. Šis ir trešā pilāra priekšlikums E, kurš, e, kuru ietekmē Lisabonas līguma stāšanās e, spēkā, un ja tas nav publicēts oficiālajā vēstnesī savlaicīgi, tad tas ir jāiesniedz atkal no jauna pakļaujot to koplēmumu procedūrai. Un mēs tagad uzklausīsim Kirkopa kunga ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji! Un vēlos sācīt, kā apvienotajā karalistē mums ir E, teiciens, ka nevajag mēģināt likt ratus e, zirgam priekšā, un šeit mums ir tieši tāda situācija, kur mēs ar vairākiem citiem jautājumiem, kur nu, no mums e, sagaida tieši to, lai mēs arī izdarītu, un laika grafika šajā jomā ir nepieņemami un e, saprotot tehnisko situāciju, es uzreiz pašā sākumā gribu pateikt, ka mēs atrodamies ļoti sarežģītā situācijā. Ir jāskata e, padomas pamatlēmums, kurš e, ir pieņemts pēc GAH tikšanās 9. oktobrī, kurā norādīts atsaucoties uz parlamentu atzinumu, un man ir jāsaka, šķiet, ka Eh, ņemot vērā sacīto, viņiem, eh, viņiem ir ļoti tāds, eh, viņi nevisai augsti vērtē šī parlamenta atzinumu. Es saprotu, ka Lisabonas līguma ietvaros būs vairāk pilnvar mums, taču es gribētu uzreiz skaidri norādīt to, ka E, šis ir tāds priekšnesis nākotnes iniciatīvām, un mēs varēsim šos priekšlikumus, šo priekšlikumu skeletu aplikt ar vairāk gaļas, un tad es ceru, ka pēc tam jau, kad parlaments būs varējis organizēt daudz plašākas diskusijas, ne tikai detaļās par šo iniciatīvu, bet arī par plašāku kontekstu, kurā iniciatīvas rezultāti var tikt iekļauti par informācijas izmantošanu Priekšsēdētāji, mēs par to šodien nerunājam, mēs runājam tikai par standārtu eh, noteikšanu tiesu medicīnas laboratorijās un akreditāciju. Tomēr katrā ziņā vakar es tikos ar ēnu referentiem, biju pateicīgs tiem, kur varēja eh, ierasties, mums bija ļoti noderīga diskusija, un šobrīd es gribētu minēt divus jautājumus, kurus uh, Eh, pieminējānu referenti, kuri eh, nāca klajā ar idejām eh, ļoti labām, lai uzlabotu to, kas mums ir. Un Eh, priekšsēdētāji, jūsu priekšā nav ziņojums, jums ir iniciatīva jūsu priekšā, un mums ir šobrīd jāstrādā balstoties uz iniciatīvu vairāk nekā uz manu ziņojumu, jo vienkārši laika ierobežojumi neļauj jums strādāt pareizāka secībā. Taču mums vajadzētu apzināties, ka Eiropā šobrīd ir tiesu medicīnas laboratorijas ar dažādiem standartiem, dažādu kvalitāti, kas atskaitās, kas ir atbildīgas tiesu sistēmas priekšā atsevišķās valstīs, kuras pieprasa da atšķirīgs dažādus rezultātus no laboratorijām. Spektrs ir ļoti plašs un sarežģīts, un tāpēc man šķiet Protams, dalībvalstis nosaka savas prasības attiecībā uz pierādījumiem tieslietās, taču tomēr atsevišķās valstīs tiek pilnīgi pareizi norādīts, ka e, eh, tiesa ekspertīzes laboratoriju eh, rezultāti e, attiecas uz tiesiskumu, uz pienācīgu izvērtējumu krimināllietās, taču standarti tik tiešām ir ļoti atšķirīgi, un tas nozīmē, ka atsevišķi cilvēki negūst piekļuvi tiesu, tiesiskumam, kā tas tiem pienāktos. Daudzās valstīs, ir tīpaši lielajās Eiropas valstīs, ir e, četri standarti, kurus mēs pieminam. ISO standarti jau tiek īstenot e, vairākās, daudzās pat laboratorijās. Citās valstīs tā tas nav, un es domāju, ka e, šī iniciatīva ir svarīga, un ja mēs pieprasām uh, lai laboratorijas visos, visās dalībvalstīs būtu ar vienu standartu, tad Eh, eh, tas varētu nemainīt tiesu eh, izvērtējumu, kas var atšķirties dažādās valstīs. Taču, vismaz, lai vismaz pierādījumi, ko sniedz šīs laboratorijas, būtu ekvivalenti starptautisku standārtu ziņā. Un, ja priekšsēdētāji mēs virzāmies uz tādu procesu, kurā informācijas apmaiņa kļūst par e, normālu parādību pārobežu apmaiņu, tādā gadījumā tas nozīmētu to, ka mēs varam runāt par tiesiskumu, piekļūt tiesiskumam eh, plašākā izpratnē. Kad es biju iekšlietu ministrs eh, apvienotajā karalistē, mēs tikai sākām izmantot ADN. Un šis pasākums ir pēdējo piecu gadu laikā ārkārtīgi plaši attīstījies, un tas attiec uz ADN, eh, uz DNA un uz, uz DNS uz pirkstu nospiedumiem. Un es tagad gribētu pieminēt divas jomas, kas manī izraisa bažas. Pirmkārt, atsevišķās valstīs, it īpaši mazākajās Eiropas valstīs, finansējuma jautājums ir būtisks. Un eh, tiek pieprasīta akreditācija starptautiskiem standartiem nākotnes labumam visai Eiropai. Uh, tad finansējums um, rada bāžas valsts kasēm, un es eh, nevaru piedāvāt šajā ziņojumā piešķirt Eiropas Savienības finansējumu, taču es gribētu pieminēt, ka finansējuma jautājums varētu radīt eh, grūtības. Divi citi jautājumi, kurus pieminēja Jāna referenta vakar. Viens bija tāds kā informācijas apmaiņas jautājumi, par kuriem mēs runājam citos kontekstos, ir ļoti nozīmīgs. Bet ir vitāli tās, lai būtu kvalitāte, uzticamība noteiktajam standārtam pirms mēs runājam par informācijas apmaiņu, tāpēc, ka, protams, šobrīd apmainīties ar informāciju, kas nav līdzsvarota vai neatbilst kopīgiem standārtiem, izraisītu ne tikai tiesiskuma problēmas, bet arī problēmas ar uzticību, ar paļāvību attiecībā uz lēmējiestādēm, kuras ar šādu informāciju apmainās. Un otrs jautājums, un man to šķiet arī pieminēja ēna referenta vakar, ir tas, kā būtu vēlams, uh, lai būtu vairāk nekā viena akreditēta laboratorija katrā valstī, pat ja tas ir mazās valstīs sarežģīti izdarams. Pretējā gadījumā, ja ir tikai viena akreditēta laboratorija, tad varētu rasties zināmas bažas par uh, Eh, šo jautājumu, eh, kas eh, ceļas no monopolu situācijas. Un es esmu ārkārtīgi pateicīgs ēnu referentiem par to, kā viņi iesaistījās disku, diskusijās. Es esmu ļoti labvēlīgi noskaņots pret šiem priekšlikumiem. Man nepatīk sasteigtais laika grafiks, un es domāju, ka mums vajadzētu uh, Eh, turpināt darbu un piedāvāt šo ziņojumu, eh, piedā, sniegt šim ziņojumam pilnu atbalstu. Taču es arī gribētu, lai šis būtu tikai sākuma punkts, un es eh, sagaidu no komisijas atgriezties pie mums ar tālākiem priekšlikumiem par to, kā nodrošināt kvalitāti Un tad, kad šāda kvalitāte ir nodrošināta, kādā veidā mēs esam iecerējuši apma izmantot informācijas apmaiņas starp laboratorijām. Un šeit arī tad mēs varam runāt par individu, par personu aizsardzību un arī par informāciju, kas kļūst pieejama kā uh, uzlabotas eh, kvalitātes un garantēts standārta rezultāts. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Kirkopa kungs. Tagad varbūt uzklausīsim prezidentūras pārstāvi Lisa Bolinder no Zviedrijas prezidentūras lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, labrīt visiem. Sākumā gribētu pateikties uh, referentam Kirkopa kungam un arī ēnu referentiem par viņu centieniem panākt progresu Kaut gan laika uh, nav daudz, tas ir ierobežots, bet mēs tiešām to novērtējam. Šobrīd padomē uh, vairākums uh, šo te lielākā daļa priekšlikuma ir analizēta un apspriesta, un šķiet ir tāds uh, spēcīgs atbalsts no uh, dalību valstīm, ka ir jāvienojas par kopiem standartiem tiesu medicīnas laboratorijām līdz eh, gada beigām. Mēs ņemsim vērā tikko izteiktos komentārus, eh, tātad, ko izteica Kirkopa kungs, un uh, es varu tikai piekrist tam, ko viņš teica, proti, ka šim būtu jābūt pirmajam solim, skatoties uh, uz uh, pirksnospiedumu kvalitāti, un ir steidzami jāveic papildus pasākumi un jāuzlabo kvalitāte arī citais jomās, kā jūs minējāt, un jānodrošina, protams, šī kvalitāte nākotnē un jāizmanto šie dati tiesu iestādēs. Runājot par to, ka vajadzētu vairāk kā vienai akreditētajai laboratorijai katrā dalība valstī, tas tiek skatīts šajā priekšlikumā, kad mēs runājam par pakalpojumu sniedzējiem, kas var būt privāti vai publiski. Protams, ka tas atšķirsies dalība valstīs, cik kurā valstī būs šīs laboratorijas, bet, piemēram, Zviedrijas gadījumā uh, mums būtu jāakreditē mūsu policijas laboratorijas. Ir apmēram 20 šādu laboratoriju. Tātad gribētu jums pateikties par jūsu darbu. Mēs ar nepacietību gaidīsim Eiropas parlamenta atzinumu, kas noteikti būs būtisks ieguldījums diskusējās padomē. Jū. Paldies! Komisijas vārdā Renē Vandiks, lūdzu. Well, uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Kirkopa kungs, par komentāriem. Runājot par uh, aizstāvēšanu, tas ir paredzēts iniciatīvā, ka komisija uh, piedāvās finanšu atbalstu nacionāliem un pārnacionāliem projektiem. Mēs uh, centīsimies, protams, piedāvāt šādu atbalstu par otro punktu, proti, ka katrā valstī ir jābūt vairāk kā vienai akreditētai laboratorijai, mēs piekrītam tam, ko saka Zviedrijas prezidentūra, un par šo te lūgumu komisijai, eh, ja būs vajadzīgs vēl iniciatīvas pēc šīs iniciatīvas ieviešanas, tad uh, Mēs, protams, skatīsimies, vai būs vajadzīgas vēl papildus iniciatīvas pēc šīs iniciatīvas ieviešanas. Paldies! Thank you! Paldies! Divi deputāti gribētu izteikties. Vispirms De Jonga kungs. Tātad vairāk kā divi tie ir vēl kolēģi piesakās. Vispirms De Jonga kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es varu diezgan īsi izteikties jo mums tiešām bija ļoti konstruktīva un noderīga sēde vakar ar referentu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ziņojums būs labs. Un mums bija tikai ļoti nelielas domstarpības, ja vispār. Tātad es pilnībā piekrītu arī tam, ko referents teica pirms brīža. Um, es gribētu pateikt kaut ko prezidentūrai un padomēji. Es tiešām uh, skatos uh, arī uz šo te kriminālo pusi tieslietu un policijas darbā. Es domāju, ka tas man, tas tiešām ir uh, satraucoši, ka mēs šķiet uh, daudz sadarbojamies pirms esam vienojušies par garantijām aizstāvībā. Uh, apsūdzētajiem tieši par datu aizsardzību, un es tiešām aicinātu padomu un uh, komisiju, un to mēs varam apspriest arī Stokholmas programmā, ka tiktu vispirms paveikti mājas darbi, lai nodrošinātu apsūdzēto tiesības un lai nodrošinātu datu kvalitāti, ar kuriem mēs apmaināmies pirms mēs uh, sākam sadarbību, lai būtu tāda konsekventa sadarbība. Es šajā ziņā atbalstu uh, referentu un aicinu komisiju un padomu tiešām skatīties uh, šajā jautājumā dziļāk un nāk klajā ar kaut kādu vīziju. Mr. Alvaro, please. Alvaro kungs, lūdzu. Danke, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es neesmu ne ēnu referents, ne esmu uh, detalizēti izskatījis šo dokumentu, bet uh, es gribēju uzstāties, jo pagājušā sasaukumā bija līdzatbildīgs par prims līgumu, un, un tur mm, bija runa gan par pirkstu nospiedumu, gan arī par mašīnu numuru zīmu jautājumiem. Un šādā izpratnē jums, protams, ir pilnīgi taisnība. Mēs sākam strādāt it kā no uh, nākošā soļa pirms mēs param iepriekšējo. Mēs runājam par datu apmaiņu Un uh, tas, ka A klasifikācijas dati ir dažās valstīs uh, jau savākt, nenozīmē, ka citās tas ir tieši tāpat noticis un uh, cik tālu tie ir salīdzināmi. Es esmu ļoti priecīgs, ka tas ir iekļauts darba kārtībā ar Baroku, un kas bija komisārs 2007. un 2008. gadā par to runājām. Primāri noregulējām, ka A datus varam salīdzināt viens ar otru, bet problēma ir tāda, ka. Nu jā. Nu, katrā gadījumā datu ievākšanas procedūras ir atšķirīgas dalība valstīs atšķirībā no šīs savākšanas tehnikas un vienots standarts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jo ja tad DNS dati tiek iegūti, tad tie ir uh, arī dažādi jāsalīdzina. Tas ir tieši tāpat līdzīgi kā pirkstnospiedumu gadījumā. Un uh, ne jau, nu teiksim, uh, pilnīgi viss nospiedums tiek ņemts, bet gan atsevišķi marķējumi tiek ņemti un salīdzināti, un DNS datu ziņā ir uh, līdzīgi. Un ja mēs šos DNS datus ne tikai atšķirīgā veidā iegūstam, bet arī atšķirīgi salīdzinam, tur ir divas procedūras. No vienas puses tā saukties seši marķējumi tiek pārbaudīti, ja tie sakrīt, tad ir tā, tā pati DNS sistēma, jeb deviņi. Uh, indikātori, un ja tie sakrīt, tad tas uh, ir uh, atzīstams par identisku DNS. Bet problēma ir tā, ka <clears throat> trīs vai uh, vairāk vai mazāk uh, šo indikātoru tad kļūdas iespējamība ir uh, desmitajā pakāpē un vairāk. <clears throat> un uh, tiesa medicīnā ir uh, tagad tik liela uzticība, ka tiesas procesā m, mm, DNS pierādījums ir praktiski tā kā simtprocentīgi drošs, un ja mēs pieņemam to, ka tik ļoti augsta ir šī kļūdas iespējamība tādēļ, ka DNS ir atšķirīgi iegūts un arī atšķirīgi salīdzināts, uh, <clears throat> tad uh, ir ļoti grūti pierādīt nevainību, ja ir kļūda šajā procedūrā. Uh, Tātad mums ir nepieciešama identiska standarta dalība valstīs. Ja notiek datu apmaiņa, tad jānodrošina tas, lai uh, tie tiktu iegūti pēc tās pašas procedūras un pārbaudīt ar to pašu procedūru, vai tie sakrīt viens ar otru. Un šajā punktā es dotos pat vēl tālāk nekā Kirkopa kungs, un es teiktu, ka veids, kā tie tiek izmantot tiesās, uh, Tam jābūt identiskam dažādajās uh, dalībvalstīs, lai radītu tiesisku drošību un ticamību šajos uh, gadījumos un novērst to, ka nonāktu līdz traģiskiem uh, pārpratumiem spriedumu noteikšanā. Es gribētu atbalstīt uh, Kirkhopa kungu un domāju, ka gan dalībvalstu vidū, gan arī komisijai jāpadomā par uh, sekojušiem pakāpieniem pasākumiem, jo pirms mēs lemjam par datu apmaiņu, ir nepieciešams vienāds standarts, un tas ir ne tikai gadījumā par DNS un datu un pirkstu nospiedumiem, bet, eh, piemēram, arī datu banku jautājumā situācija tāda pati. Praktiski mēs paaugstinam šo mm, kļūdu kvotu apmainoties ar datiem, kas ir dažādi iegūti. Un šeit tad ir princips labi domāts, bet ne labi izdarīts. Tagad par termiņiem. Uh, mums kā parlamentam, es domāju, ka mēs runāsim vēl par citiem jautājumiem, mums nevajadzētu pakļauties spiedienam. Protams, ka tas jādara ātri. Bet, ja mēs esam pagājušo gadu laikā ko iemācījušies, tad eh, katrā gadījumā kvalitātei ir jābūt galvenai, nevis ātrumam. Un šeit nedrīkstam pieļaut kļūdas. Paldies! Paldies, Sīpels kundze! Jā, paldies! To, ko iepriekšējā runātāja teica, to es atbalstu. Vakar sarunās ar Kirkopu kungu mēs diskutējam par uh, dažādiem punktiem un principā mēs tiešām vienojamies par to, ka tas, ko padoma un komisija šeit piedāvā, ir ļoti liederīgi. Praksē ir divi dažādi punkti, ar kuriem tagad darbojamies. No vienas puses pirmais ir tas, ka dati, ar kuriem apmainās, nevienmēr ir uh, nodrošināti, nevienmēr var paļauties, ka dati eh, atbilst tam standartam, kādu mēs sagaidām, bet tajā pašā laikā institūcijas dalība valstīs pat atsakās no šādas datu apmaiņas, jo viņi zina, ka ne katrā gadījumā viņi var uh, pieņemt, ka šie dati atbilst labiem standartiem un atbilstoši ir izmantojami dažādās uh, prāvās. Un tas ir tas, ko nedrīkstam turpmāk paciest. Tādēļ tas, ko piedāvā komisija un padomu, var palīdzēt. Tas rada lielāku uh, tiesisku drošību, uh, drošumu gan uh, dalībvalstīs, gan arī attiecībā uz mm, institūcijas sadarbību starp dalībvalstīm un atbalsta iepriekšējos runātājus attiecībā uz datu drošību. Uh, Daudzās citās e, jomās mums vajadzētu vēl par šiem jautājumiem runāt. Pievērsīšos formālai problēmam. Kerkap kungs norādīja uz to, ka termiņa kalendārs ir tāds, ka pat labam viņš nav sastādījis e, ziņojumu, kas nozīmē, ka grozījums mēs arī nevaram izstrādāt uh, attiecībā uz šo ziņojumu. Tādēļ jautājums ir, vai nevarētu pagarināt uh, grozījumu iesniegšanas termiņu? Dankie. Paldies. Pontkungs. Voorzitter, ik heb het eh, woord gevraagd omdat ik het... Eh, Priekšsēdētāji, es eh, gribēju izteikties, jo nepiekrītu komisijas un padoms teiktajam attiecībā uz tiesu laboratoriju akreditēšanu, jo tas absolūti neko neizsaka, ka kādu no uh, tiesmedzīnas laboratorijām akreditē, un ja normas tiek uh, ievērotas, tad tas neko vēl nepasaka par, piemēram, nospiedumu kvalitāti. Ir nepieciešams atbilstošas izglītības un apmācības uh, programmas. Tā ir uh, savukārt valstu kompetence. Es domāju, ka mums vajadzētu radīt jaunus uh, likums Eiropai. Jā, tas tam piekrītam, bet es un mana partija nepiekrītam tam, ka mēs šeit tādu tā kā tas šķēlīšu taktiku šeit eh, izmantojam attiecībā uz dažādajām kompetencēm. Paldies! Nākošais runātais ir Romēvs kungs. Eh, Ļoti ātri priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlu eh, sacīt, ka vakar nevarēju piedalīties ēnu referents sanāksmē, kaut gan es biju darīju zinām savu interesi kā savas grupas ēnu referents. Pirmkārt, uh, Tas attiecas uz šo datu nodošanu. Visām procedūrām ir jābūt harmonizētām, gan no uzņemšanas, gan no ap, apstrādes viedokļa. Un tāpēc es atbalstu šo nepieciešamību pirmkārt lai eh, mēs neliktu ratus svērsim priekšā. Līdzīgs teiciens ir arī mums Spānijā. Un otrais jautājums attiecas uz to, ka pastāv vairāk nekā viena aģentūra. Ir valstis, eh, piemēram, Eh, Spānijā arī situācija ir tāda, ka ir decentralizētas aģentūras eh, un ar eh, savām funkcijām, ko tā piešķir autonomās kopienas jeb apgabaliem. Citās valstīs var būt līdzīgi. Es domāju, ka daudz kas arī attiec uz kompetencēm, kā, tiek sadal, kā notiek šis sadalījums. Es nevaru jums pateikt, kāda ir situācija visā Eiropā katrā valstī, taču ir nepieciešams, lai būtu iespēja kontrastēt, salīdzināt šos viedokļus. Un tad, kad mēs runājam par atšķirību starp publisko un privāto dimensiju, šāda veida institūtiem, vai tas tiek normalizēts, regularizēts un kādas ir perspektīvas šajā jomā. Katrā ziņā runājot par darba grafiku, par kalendāru, E, kāds tad ir kalendārs, ar kuru mēs saskaramies šobrīd, lai izstrādātu šo ziņojumu? Paldies! Les. Paldies! Un tagad, e, ja Zviedrijas prezidentūra vai komisija vēlas izteikties un uh, atbildēt uz izteiktiem komentāriem, tad uh, došu vārdu, bet ja nē, tad uh, Kirkopkungam došu vārdu. Vai no prezidentūras vai komisijas kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad Kirkop kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tās bija īsas, bet ļoti interesantas debatas. Es gribētu tikai varbūt nedaudz iedrošināt pāris kolēģis, runājot par nacionālo suverenitāti. Mums ir dažādi ISO standarti, kas starbojas, kas darbojas starptautiski, un tā ir arī tā būtība ISO standartiem, ka tie ir starptautiski. Un es domāju, ka pat visi, kas ap, apliecina, ka nacionālā suverenitāte ir svarīga, ir pret ISO standartiem. Mēs taču visi piekrītam, ka šādi standarti ir vajadzīgi. Un šādā gadījumā arī ir vajadzīgi šādi pamatstandarti. Šis, protams, nav perfekts gadījums, kā jau citi to noteica, jo pat ja būs šie standarti, uh, Protams, var būt dažāda interpretācija, un es domāju, ka būs nelielas atšķirības tajā veidā, kā darbosies savstarpējā atzīšana, kā individuāls valstis pašas vērtēs šo standārtu, tad, kad tie stāsies spēkā. Es nedomāju, ka tie būs pilnīgi universāli, un mums būs atkal jāpievēršas šim jautājumam pēc tam, kad tas sāks darboties, kad sāksies informācijas apmaiņa, tad kādi ir kritēriji šajā informācijas apmaiņā un e, kādas ir bāžas un kādas ir kļūmes informācijas apmaiņā. Bet priekšsādātāja kungs, ko mēs e, šeit cenšamies izdarīt? Mēs cenšamies panākt pamat standartus. Tāda mums nav. Mums ir lielisks laboratorijas dažādās valstīs, un dažas ir pilnīgi lielisks, tiešām pat mazās valstīs. Un, uh, parasti lielākās valstīs standarti ir augsti, bet ne visos gadījumos. Mums ir vajadzīgi šādi pamatstandarti, tad mēs varam iet tālāk un skatīties, kā informāciju var izmantot un kā ar to var apmainīties vēlāk. Es tiešām esmu pateicīgs un paldies Alvāro kungam, viņam ir uh, plašas ziņāša, zināšanas, jo īpaši DNS, DNS jomā. Un es piekrītu viņam, šī ir sarežģīta joma, mēs arī nesakām, ka tā nav. Un tiešām ISA standarti, ko es minēju, nebūs uh, tāds pilnīgs risinājums, bet tas ir pirmais solis. Un paldies uh, viņam par pausto viedokli. Paldies arī tiem, kas piedalījās uh, vakar. Un um, laika grafiks priekšsādātāja kungs, tas ir tāds jautājums, kur es gribētu saņemt. Uh, atbalstu no jums. Mēs visi droši vien dzirdam dažādus uh, sūdzības. Šis te Kirkops ziņojums eh, vēl nav sagatavots, bet tas būs pieejams pirms šis jautājums tiks noslēgts. Es vismaz ceru, tas tiešām būtu nožēlojami, ja uh, diskusiju laikā nebūtu pieejams ziņojums. Un tomēr mēs uh, grozījums balstām uz iniciatīvu un nevis uz manu ziņojumu. Un ceru, ka šodienas diskusija ierosināja kolēģiem interesi par šo jautājumu un ka viņi iesniegs grozījumus. Man patīk grozījumi, bet es domāju, ka šī te pamatpieeja uh, netiks apšābīt, kā mēs to visu domājam darīt. Es ceru, ka priekšsēdētāji jūs varēsiet mums pastāstīt, uh, par konkrētiem datumiem, kāds ir laika grafiks, līdz ar to arī savu uzstāšanos noslēgšu. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Paldies, Kirkopa kungs. Tas ļauj mums turpināt procedūru un uh, ziņojuma projekta prezentācija ir paredzēta 4. vai 5. novembrī šogad. Tā būs uh, mūsu komitejas nākamā sēde. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 23. oktobris 2009. gads. Balsojums Liba komitejā ir paredzēts 2009. gada 16. novembrī, un plenārsēdē balsojums paredzēts novembra plenārsesijā šogad. Yet to be adopted, the exact date. Precīzais datums vēl tātad ir jāapstiprina. Mēs esam gatavi turpināt. Paldies, Kirkap kungs. Tagad mēs varam pāriet pie trešā, ceturtā, piektā un sastā darba kārtības punkta. Tas ir punkti, kas ir saistīti ar Eiropolu datiem. Tad tagad būs kopīgas debates, un uh, debats būs par šiem te četriem punktiem, kas ir saistīti ar Eiropolu. Atcerēsimies, ka lēmums par Eiropolu stāsies spēkā 2010. gada 1. janvārī. Un um, Un tāpēc uh, Eiropola konvencija beigs darboties. Tie priekšlikumi, kas ir mūsu eh, darba kārtībā, ir tādi papildu pasākumi, tie ir ieviešanas pasākumi, lai Eiropols varētu strādāt jaunajā juridiskajā ietvarā. Un vēl viena lieta, kas jāpatur prātā, ir tas, ka drīzā Lisbonas līguma stāšanās spēkā tuvojas, un tas maina juridisko ietvaru šiem te lēmumiem arī attiecībā uz Eiropolu. Tātad, kā Lība komitejas deputātiem mums varētu, vajadzētu paturēt prātā, un diezde mērai bija šais referents, tad, kad eh, Eiropola lēmums tika pieņemts, tad Eiropas parlaments uh, prasīja, ka tad, kad stājas spēkā Lisabons līgums, tad ir jāiesniedz grozījumi, lai atbilstu jaunajam juridiskiem ietveram. Proti attiecībā uz uh, Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu veikto kontroli attiecībā uz datu aizsardzību un caurskatāmību. Vispirms dosim vārdu Zviedrijas prezidentūrai, lai viņi varētu paskaidrot, kāda ir viņu stratēģija šajā jautājumā. Pēc tam vārds tiks dots komisijai un pēc tam deputātiem, kas vēlēsies izteikties par šiem jautājumiem. Atgādināsim, ka trešais punkts, kas ir īstenošanas noteikumi par Eiropolu attiecībā ar partneriem, to starp saistībā ar personas datu un klasifikācijas informācijas apmaiņu. Tur eh, Sofija Intvelda bija referente, uh, Ceturtais punkts - Eirofola informācijas konfidencialitātes noteikumi. Tur Kirkopkungs bija referents. Piektais punkts - īstenošanas noteikumi par Eiropola analīzes darba datnēm. Tur Augustīns Dievs de Mēra ir referents un trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz līgumus Tur eh, Žāns Filips Albrechts bija referents. Tātad vispirms uzklausīsim Zviedrijas prezidentūru Sārens Klotens. Lūdzu, jums vārds. Yes. Yes, Mrs. Intveld. Jā, Intvelds kundze. Pirms viņi sāk, eh, pārējos var pateikt vēlāk, bet es vispirms gribētu lūgt padomi vismaz savā ievadrunā pateikt kaut ko par šiem te ļoti drīzajiem termiņiem. Tā ir problēma, ar kuru mēs visi saskaramies. Eiropas parlaments vienmēr ir gatavs uzņemties savu atbildību un ātri strādāt. To esam vairāk kārt darījuši, bet ja mēs runājam par šādiem uh, svarīgiem tematiem, tad es uh, uzskatu, ka tas ir nepieņemam, ka padomums uzspiež šādus ļoti uh, īsus termiņus. Uh, Es gribētu lūgt, lai padomums dod vairāk laika. Varbūt mēs varētu līdz pat decembrim skatīt šo jautājumu. You please, Mr. Kleten. Lūdzu, Kletenēn kungs. Lūdzu. Jā, jā, vēl takā ordföranden un takā parlamentet här. Priekšsēdētāj kungs, paldies, paldies par to, ka skatām šos aktuālos jautājumus. Pēdējais jautājums par šo ciešo laika. Uh, kalendāru no padomas puses man nav viss informācija pieejama. Es drīzāk pārstāvu Eiropolu vadību un daļu no dokumentiem, kas tiek tur pieņemti, tie tiek nosūtīti padomai formālai pieņemšanai. Tādēļ varbūt, ka padome varētu šeit palīdzēt. Un, ja man ir jāsaka, kas Zviedrijas prezidentūras vārdā un jārunā par uh, uh, grafiku, kā priekšsādātājs jau to teica, tad uh, 1. Janvā, 1. janvāra 2010. gadā uh, stāsies spēkā šīs jaunais dokuments un tie dokumenti un projekti, kādi pat labam ir pieejami, tie ir papildu uh, noteikumi, respektīvi uh, tādi skaidrojoši vai papildinoši dokumenti, lai padomas lēmums varētu stāties spēkā. Jau ilgi, eh, la, jau ilgu laiku diskutējam par Eiropalu juridisko bāzi. Jūs zinat, ka tā bija problēma konvencijas eh, pieņemšanas laikā. Zinat arī, kā grozījumi tos bija pieņemta diezgan ilgi, jo katra valsts tos ratificē. Un jūs arī zinat, ka ir trīs protokoli un agrāk eh, šī mainīšana notika gadiem ilgi, un tas ir iemesls, kādēļ mums tagad ir šis padoms eh, lēmums. Dalībvalsts kopā ar Eiropālu institūciju ļoti intensīvi ir strādājušas, lai šis eh, termiņu grafiks tiktu ievērots, un mūsuprāt tas ir ļoti nozīmīgi, lai tas tā būtu, un lai arī Eiropāla būtu. Uh, spēcīga institūcija, kas var aktīvi darboties jaunajā ietverā. Un Lisabonas līgums ir arī jauns uh, tiesisks ietvars uh, Eiropola darbībai. Mūsu plānā, jo Lisabonas līgums vēl nav stājies spēkā, mēs uh, pieņemam tādu lēmumu, ka to ir grūti ievērot, lai arī. Protams, ka nākotnē būs izmaiņas, kad uh, Lisabonas līgums stāsies spēkā. Uh, Un arī pēc tam, kad uh, 1. janvārī stāsies šis, šīs izmaiņas un būs izmaiņas gan Eiropas parlamentā, gan arī nacionālajos parlamentos, es nezinu, vai uh, ievadam uh, tas ir pietiekami, jeb arī man vajadzētu individuālām uh, tādām jautājumu kopām pievērsties. Uh, I, I now. Now we are, we... Manuprāt, uh, tā tad, tad mēs būsim šo viedokļi E, uzklausījuši un uzklausīsim komisiju, Viktor, komisijas pārstāvu Viktoriju Rīčī. Paldies, priekšsēdētājs, labrīt, dāmas un kungi. Kā jau jūs sacījāt, priekšsēdētāji, mēs e, sagaidām jaunu institucionālās sadarbības ēru, kas piešķirs lielāku demokrātisku ieskatu politikās, kas ir būtiskas Eiropas pilsoņa aizstāvībai un aizsardzībai. E, komisija ļoti rūpīgi domā par šiem jautājumiem kopīgi ar parlamentu un padomi. E, tajā pašā laikā mēs esam paspējuši paveikt e, svarīgus soļus ar aprīļa e, padomas lēmumu izveidojot Eiropolu, un, manuprāt, ir svarīgi atcerēties, ka Eiropola jaunais režīms pārēdz būtisku parlamenta pārskatu pār šīs organizācijas aktivitātēm, pateicoties eh, budžeta procedūrām attiecībā uz Eiropolu kā jaunu aģentūru. Paldies! Paldies! Un tagad, lai eh, padarītu mazliet eh, vieglākas debatas, manuprāt, būtu saprātīgi uzklausīt referentus vienu aiz otru. Vispirms Trešais punkts - Eiropola pārvaldības noteikums Sofija Intveldē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, vispirms runājot par laika grafikiem Esam pateicīgi par padomas paziņojumu. Es saprotu, ka jūs personiski nesat bijis iesaistīts datu, datumu izvēlē, taču, ja tas, ko jūs sakāt, ir tāds, ka kavēšanas process ir radies no dalību valstu ilgā ratificēšanas procesa un tādajādi Eiropas parlamentam ir ļoti īsi termi, termiņi un grafiki, tad. Uh, Eh, padomei nav viss kārtībā ar prioritātēm. Es domāju, ka viss šis ratifikācijas procedūras jautājums ir daudz plašāks. Um, nekā, un, ka, un ka tas mums ir jāskata um, citā kontekstā. Taču runājot par iesniegto priekšlikumu, ir vairāk jautājumu, kas man, kas man šokēja. Un, Es gribētu atbildēt, um, kur es gribētu saņemt atbildes no padomas un komisijas. Pirmkārt, tad, kad mēs runājam par uh, Eh, juridiskiem piesardzības aspektiem un datu aizsardzību. Ka tieši tāpat kā citi priekšlikumi, kurus mēs esam tik daudz apsprieduši eh, šajā parlamentē, ir tik daudz defi definīciju un neskaidru izteicienu, kas ir uh, Eh, kas eh, sniedz pārāk daudz izņēmumu, pārāk daudz likuma apiešanas ar līgumu, un grib norādīt, ka nolūks šeit ir aptvieglot informācijas apmaiņu. Dažkārt cilvēkiem liekas, ka tad, kad mēs runājam par datu aizsardzību, tad mēs eh, esam pret datu apmaiņu. Pavisam otrādi, mēs patiesībā atbalstām datu apmaiņu, taču, lai to pārvaldītu adekvāti datu aizsardzības līkumu. Un tāds, kā kad mēs uzskatām, ka, ka priekšlikumi neatbilst minimāliem standartiem, un tagad es nosaukšu dažus piemērus ir pāris piedāvāti izņēmumi, bet bez skaidriem kritērijiem, kā šos izņēmumus pamato. Piemēram, es uzskatu, ka formulējums, ka ja ir pilnīgi nepieciešams, vai arī ja ir e, noteikti nepieciešams, es nedomāju, ka tas ir skaidri definēts kritērijs, godīgi sakot, vai arī definīcijas tādas kā. Ka Eh, eh, kompetentā eh, lemēja iestāde. Kāda ir šī kompetentā lemēja iestāde? Mums ir jābūt skaidrībai, par kurām institūcijām tad mēs īsti runājam. Tādējādi šīm lietām ir jābūt kristāli skaidrām, un es gribētu arī dzirdēt uzraudzības, kopīgās uzraudzības padomas un EDPS viedokli šajā jautājumā, pirms mēs virzāmies tālāk. Tālāk. Mani arī šokēja, ka ne tikai personas datu nodošana, bet arī uh, konfidenciālu dokumentu nodošana šeit eh, tiek iekļaut, un eh, man šokē tas, ka, ja eh, mēs runājam par kon konfidenciāliem dokumentiem, tad noteikumi ir daudz stingrāki nekā personas datiem. Citiem vārdiem sakot, valdība intereses ir daudz labāk aizsargāts nekā pilsoņu intereses, un tas jau ir līdzsvar trūkums šeit, un visbeidzot ar jūsu atļauju priekšsēdētāju vienu piezīmi, kas būtu mazliet eh, um, attiektos uz blakus tēmu, taču punktā ir norādīts, ka informācija, kas ir skaidri iegūta no trešās valsts acīm redzami pārkāpjot cilvēku tiesības, net, netiek apstrādāta. Mēs apsveicam šādu principu, jo Eh, pagātnē, kad mēs runājam par cīņu pret terorismu, tad šis princips nevienmēr tika ievērots, un mēs vēl aizvien gaidām skaidrojumu par CIP aktivitātēm Eiropā un informāciju, kur, kur izmantoja arī Eiropas dienesti. Un visbeidzot, varētu būt noderīgi visiem referentiem par šo tēmu un ēnu referentiem sanākt kopā Strasbūrā un skatīt, kā mēs turpināsim darbu ar visu šo paketu, kā mēs mēģināsim sadarboties ātri. Tomēr es gribētu vēlreiz lūgt padomi izskatīt iespēju pagarināt termiņu. Decembrī tas nozīmētu, ka padomē arī būtu jāstrādā ļoti ātri. Mēs darām tieši to pašu, un pilsoņu interesēs arī padomu varētu pielikt kādus pūliņus no savas puses. Paldies! kon, Eiropola informācijas konfidencialitāte Kirkopkungs. Priekšsēdētāji ļoti īsi, es piekrītu daudz ko, tam, ko tikko sacīja Sofija. Diemžēl mēs nevaram būt ar ISO attiecībos konfidencialitāti. Mums e, nav ISO attiecībā uz drošības dienas darbību, tāpēc pēdējās diskusijas, kas bija par laboratorijām, es nezinu, vai E, varēja, tā bija visai objektīva. Šeit mums skaidru un gaiši visur izpaudās subjektivitāte, un es vēlos sacīt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu noteikumi par konfidencialitāti Eiropā un par Eiropolu, taču atsevišķi no Sofijas pieminētajiem eh, formulējumiem bija neskaidri. Piemēram, ceturtais pants eh, attiecībā uz droši, jaunas drošības komitejas izveidošanu. Es gribētu zināt vairāk par to tālāk. Drošības personāls. Eiropā, Eiropola desmitā pantā ir norādīts, ka tas tiek pakļauts pamat aizsardzības līmenim un tad, kad esmu saistīt, e, e, un tas nozīmē, ka, ja es varu izvēlēties ar pamata un pastiprinātu aizsardzības līmenis, protams, izvēlos pastiprināt. Tālāk runāt par informācijas klasifikāciju dalībvalsts, kuras iesniedz informāciju, ir atbildīgas par informācijas klasificēšanu, bet vai būs, tas viss ir labi, bet vai būs vēl kāds cits apsvērumi? Mēs ierobežojam personas datā pret Eiropola iekšienē, es nezinu, vai visas dalībvalstis būs apmierinātas ar šīm klauzulām. Tālāk ir jāatcerās, ka Eiropolam ir strateģiskie partneri. Cik lielā mērā? Uh, uh, strateģiskie partneri tajā tādās valstīs kā Krievija, Kolumbija, Turcija, un sarunas notiek ar Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, Serbiju, Montenegro, Ukrainu. Un vai šie ir strateģiskie partneri, vai tie arī tiks iesaistīti visā pasākumā? Man nav īsti skaidra pieeja šeit, un es Esmu, esmu sajūsmināts, ka mēs virzamies uz priekšu konfidencialitātes sakarā, taču šobrīd es to uzskatu kā ļoti neskaidru procesu. Es gribētu mazliet vairāk skaidrības. Un es sagaidu tikšanos Strasbūrā, kad mēs varēsim apspriest vairāk detaļas. Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad par. Eiropola noteikumiem un par darba, darba um, failiem. Dijas Demēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, e, daži apsvērumi tīri vispārīgi rakstura. Kā jūs visi zināt, it īpaši tie, kuri bija iepriekšējā pasaukumā šeit, es biju referents e, lēmumam, kurš stājās spēkā 1. janvārī un esmu ļoti neapmierināts ar atbildi, kur sniedz padome e, priekšlikumam, ar kur nāca klāja Eiropas parlaments. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, ko mēs gribējām, bija vairāk parlamentārās kontrolas Un tas, ko mēs ieguvām ar lēmumu, bija mazāk parlamenta un mazāk parlamentārās kontrolas. Es nevaru piekrist komisijai, ka tā saka, ka mums jau ir parlamentārā kontrola, kas jau kas izriet no budžeta kontrolas. Tas nozīmē, ka mums, tas nozīmē, ka mums ir koplēmums visās budžeta tēmās, ieskaitot šo, bet tas nav tas. Otrkārt, varbūt jūs atcerēsieties E, kad bija rēķināšanās ar parlamentu attiecībā uz direktoru iecelšanu. E, citiem vārdiem, vēl sakot, daudz vairāk parlamenta lomas. Un šeit mēs saskaramies ar 48. lēmumu pantu, kur ir sacīts sekojošais. Padoms prezidentūra, e, administrācijas padoms priekšsēdētājs un direktors ierodas parlamenta priekšā pēc tā lūguma, lai skatītu uh, jautājumus, kas attiec uz Eiropolu un ņemot vērā diskrētuma pienākumus un, konfide, un ņemot vērā konfidencialitāti. Ko tas nozīmē? Eh, tīri vispārīgi jautājumi. Daudz mazāk nekā eh, tas, kas notiek nacionālajos parlamentos, eh, kur droši valstu drošības institūcijas ierodas Šeit tās nevar ierasties. Es piekrītu Timotejam un Sofijai, kad viņi saka, e, e, kāpēc, e, kāpēc tāda steiga un kāpēc tāds grafiks, kāpēc mēs nevaram skatīt Eiropola paketi precīzi un mierīgā tempā, ņemot vērā to, cik šis jautājums ir svarīgs. Es no sirds domāju, ka runājot par šo jautājumu, ir runa par to, ka Eh, eh, lai mēs pieņemtu lēmumus tagad un lai mēs nepieņemtu lēmumus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es eh, atbalstu Sofijas piedāvāto sanāksmi, lai visas iesaistītās personas, referenti, ēna referenti Eiropola pakete, mēs varētu pieņemt E, e, Lībē komitejas lēmumu, un attiecīgi tas būtu parlamenta lēmums, lai mēs varētu skatīt šos jautājumus pietiekami rīgā tempā. Mani ne, neapmierina nepadomas skaidrojumi, kas bija augstākā mērā neskaidri, un vēl mazāk mani apmierina komisijas eh, skaidrojumi, kas runā par to, cik svarīgs ir Eiropas parlaments eh, eh, Eiropolā kontrolē ar budžeta palīdzību. Tas nekam nedara. Un atsaucoties uz pats sava ziņojumu, es nevēlos jūs pārāk nogurdināt, jo man būtu daudz ko runāt un daudz ko sacīt, bet katrā ziņā uzskatu, ka ir ļoti svarīgi ņemt vērā 14. pāntu lēmumā, kur, kas dod iespēju un attīsta šo konsultācijas iespēju parlamentu. Un, ja tas būtu ko, koplēmuma izpratnē, ir ļoti svarīgi ņemt vērā 59. panta pirmo punktu, B apakšpunktu, kurā ir runa par to, kādām ir jābūt pie piemērojamiem standartiem, analīzes eh, failiem, un lai jūs galīgi nenogurdinātu priekšsēdētāju, eh, eh, šis jautājums attiec uz vispārīgajiem principiem attiecībā uz datu nodošanu, uz datu tipiem, uz termiņiem, uz trešo personu dalību, uz tehniskajiem līdzekļiem, datu klasificēšanai, citiem vārdiem sakot, ļoti tehnisks ziņojums, un tā kā šis ir ļoti tehnisks ziņojums, kas ir ar ārkārtīgi lielu politisku dimensiju attiecībā uz visu to, kas ir iesaistīts datu nodošanā, apstrādē un uzglabāšanā. Runājot par analīzes failu izveidošanu, datu konsultācijām, datu nodošanu, dalību valstī, kur to pieprasa Eh, standarti attiecībā uz izmantošanu, glabāšanu, standarti dažādu failu apvienošanai un jaunu tehnisku līdzekļu izmantošanu datu apstrādēji. Un priekšlikums, kas mums tiek eh, piedāvāts, mm, eh, sasteigtā veidā šo saturu grib izveidot un tas nozīmētu, ka jaunā E, mūsu mērķis ir, lai jaunā aģentūra strādātu tikai ar, ar tiem datiem un izpētot tos notikumus, kas ir viņa kompetencija. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un visbeidzot par trešajām valstīm Albrecht kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es redzu, ka pārējiem referentiem ir tāda principāla problēma ar padomus nostāju attiecībā uz Eiropālu nolīgumu. Bet es neredzu nepieciešamību lai tas tagad tik ātri tiktu pieņemts kā paredzēts, un es neredzu arī nepieciešamību, lai tieši pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā tas tika darīts. Jo parlamenta iesaista ir tikusi bieži diskutēta, un es domāju, ka, nu, Vispār jau tas ir ļoti necienīgi attiecībā uz parlamentu, jo pēc Lisabonas stāšanās spēkā attiecībā uz Eiropa uh, līguma izmaiņām parlaments uh, būs uh, koplēmējs. Un tagad atsevišķās izmaiņas tādā ļoti ātrā procedūrā šeit pieņemt bez tādas īstas nepieciešamības. Es domāju, ka tas ir relatīvi slikti, un es domāju, ka tieši šajā punktā, kurā esmu referents jautājums par to, kurām trešajām valstīm dati var tikt doti tālāk no Eiropola puses. Mums pat labi ir pietiekami daudz citu problēmu un citu diskusiju jautājumu, piemēram, par to, kādos apstākļos vispār dati no Eiropas tiek dot trešajām valstīm, piemēram, SWIFT, kur, manuprāt, uzticība padoms un komisijas rīcībā, nu, arī nav tāda īpaši izteikta. Tādēļ mums kā referentiem un ēnu referentiem šajā komitejā tieši šajos jūtīgajos eh, Eiropola jautājumos un jautājumā par to, cik daudz mums ir laika, mums vajadzētu kopā padomāt par to, vai padomas rīcību mēs tā eh, varam pieņemt un akceptēt, vai arī mēs tad kopā iestājamies par procedūras pagarināšanu pēc eh, decembra. Tas būtu mans lūgums arī. Uh, tiešām no manas puses, jo es neredzu šo nepieciešamību un neredzu arī, kā padome un komisijas to būtu atbildējusi. Paldies! Thank you. Now we can... Paldies! Tagad mēs uh, visi redzam, ka mūsu referenti ļoti atklāti ir pauduši savu viedokli. Vai kāds vēlas uzdot kādu jautājumu, vai kāds deputāts vēlas izteikties? Jā, pierakstīsim. Yes, Mr. Jā, Alvaro kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Sākumā gribēju pagaidīt, lai jūs dotu man vārdu. Visādi citādi varētu pierast vienkārši ņemt vārdu, kad vēlos. Uzklausīju kolēģi teikto. Un attiecībā uz komentāriem man ir dažas pārdomas, un tās ir arī tādas principiālas dabas. Pēc pieciem gadiem šajā komitejā un kopā ar daudziem citiem kolēģiem man bieži ir sajūta, ka mēs jau atgriežamies pie redzētā. Tas tā nav pirmā reize, kad sūdzamies, ka jautājumu mums jālemj tik ātri, ka jāuzdod jautājums, nu kādēļ tā? Katram ir sava teorija. Nu varbūt tas ir Lisabons līgums, kas tuvojas, vai kāda cita piemērotāka metode. Uh, ka parlaments, nu kā lai to saka? Es negribu teikt, ka, mēs, ka mums uh, darbu apgrūtina, bet nu vienkārši situācija ir tāda, ka tas tā notiek. Zvan telefons. Un jautājums ir, kā tad ir ar šiem jautājumiem? ar datu aizsardzību un Eiropas uh, datu aizsardzības uh, pilnvaroto un 29. pants, tie ir saistoši. Un ir uh, saistoši noteikumi, lai šis atzinums tiktu sastādīts pirms lēma pieņemšanas. Mēs nevaram no tā novērsties un jārunā par tādu plašāku kontekstu. Mēs nevaram katreiz tādu principiālu diskusiju uh, īstenot, tādēļ paraugoties uz visu kopumā, jājautā, kādi lēmumi ir pieņemti un par ko tiek diskutēts tieši tagad. Koeljo kungs par uh, uh sastādīju ziņojumu, kur bija runa par uh, aģentūru, kas pārvaldītu dažādus jautājumus. Un šeit mēs runājam par to, ka mm, Eiropals iespējams uh, varēs pievērsties un izmantot šos datus kā Kelio kunga ziņojumā tas ir minēts. Un varbūt arī, ka uh, citiem būs iespēja šos datus uh, pieprasīt. Un kādēļ tad ne padoma, ne uh, komisija nevis tā vietā, lai sastādītu daudzus mazus noteikumus, vienreiz principāli noteiktu, kādus datus Eiropā var izmantot un kādus ne. Mēs saskaramies ar to, ka ir daudz tādu atsevišķu regulējumu, nevis viens tāds liels ietvers un atsevišķi tādu mazu ziņojumu. Un līdz ar to tas, kā lai saka, rada arī tādu, nu, tādu, zinām, neusticību arī parlamentu pusē. Ja mēs runājam tikai par tādām atsevišķām detaļām, tad vienreiz jāparaugās uz principiālo lielo lietu. Tagad par uh, eh, Eiropalu nozīmi un eiro euro DAC datiem. Un toreiz teica, ka Eiropalam nekad nebūs pieejas Bet bez tādas pašas, plašas diskusijas un ar tādu uh, termiņa uh, īsu noteikšanu šis solījums tiek lausts vai uh, ir izņēmumi no tā. Bet arī tas jau daudz kārt ir noticis. Un mēs esam teikuši, ja mēs redzētu, ka vienkārši partneri izmanto pietiekam daudz laika, uh, Un nu, kā Sofija teica, mēs neesam pret datu apmaiņu, bet mēs esam pret to, kā tas tiek darīts, un arī pret to veidu, kā darba uh, kontakti ar parlamentu tiek veidoti. Mēs zinām, ka katra prezidentūra pēc iespējas daudz vēlas izdarīt un pēc iespējas tādas saprātīgas projekts, un mēs zinām arī, ka komisija vēlas, lai tās iniciatīvas virzītos uz priekšu. Bet mēs neesam ievēloti, lai šeit dzertu kafiju un garlaikoties. Arī mēs vēlamies, lai lietas virzās uz priekšu. Un tas pats, kas tika pieminēts par akreditāciju, par tiesmedzīnas laboratoriju akreditēšanu. Un arī šeit, teikšu, labai likumdošanai ir vajadzīgs noteikts laiks. Mēs nevaram galopējot pieņemt likumdošanas normas, jo šādi var rasties kļūdas vai nepilnības, nepārklātas jomas, un tas nav saprātīgi, tas nav tāds saprātīgs darba veids, un arī tādēļ arī aicinājums, un arī uh, Es gribu teikt, eh, ka atbalstu referents, kas eh, lūdz vairāk eh, laika, un mums ir nepieciešams šis laiks. Mēs zinām, ka konsultācijām mums ir tikai trīs mēneši, bet nu, no otras puses padomu ir pietiekami elastīgi, lai pateiktu, ja ir nepieciešama vairāk laika, tad tiek piešķirts vairāk laika. Es domāju, ka tas ir, teiksim, arī tādas lojālas sadarbības ietvaros saskaņā ar desmito pantu, kā tas varētu noteikt. Un es atkārtoju katreiz, ka Tād, es atbalstu šādu sadarbību un gribu, bet uh, sadarbība saprātīga ir tikai tad, kad abi uh, partneri uh, ir atklāti un uzklausa. Tā nav tāda um, komisija, komisijas un padomas vienkārši kritizēšana, bet nu kaut kādā brīdī patiesi tam jāpievērš uzmanība. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu grupā e, divi ēnu referenti nevarēja būt klāt, bet viņi, protams, sadarbosies ar referentiem. Izteikšu virkni komentāru savas grupas vārdā. Jūs teicāt, ka referenti atklāt pauda savu viedokli. E, tam ir iemesls. Aleksandrs minēja deja vu, un to es arī gribēju lietot. Un tas, iemesls tiem kolēģiem, kas nav skatījuši Eiropola dokumentus. Viņiem vajadzētu zināt, ka Eiropola būtība ir informācijas apmaiņa, tā nav uh, ieviešanas institūcija. Šeit tātad ir svarīgi uzturēt pareizi informācijas attiecības ar partneriem Un nevis vienkārši, kā Safija teica, ka būtu konfidenciāla informācija, bet lai varētu uzticēties, ka šī uh, informācija ir uzticama, lai varētu veiksmīgi risināt pārobežu noziegumus, tos izmeklēt. Un ja tas tā ir, es esmu strādājis ar daudziem Eiropola dokumentiem, ar Diezde Mēra kungu un citiem, uh, es gribu uzsvērt, ka parlamenta kontrola ir ļoti būtiska, un datu aizsardzība arī ir ļoti būtiska. Bez tās nekas nav iespējams. Un ja mēs varam turpināt ar tādām definīcijām, kā eh, ļoti nepieciešams, kā Sofija minēja, ja mēs varam turpināt eh, bez šādām precīzām definīcijām par to, kas ir kompetentā iestāde, nu es nezinu. Eh, Dievs de mēra gribēja runāt par detalizētu uh, Uh, skaidrojumu, bet es gribētu teikt, ka šeit ir jārunā par detaļām. Tas ir svarīgi, jo šeit ir runa par būtisku informāciju noziedzīgās darbībās. Šai informācijai ir jābūt precīzai, pareizai, un tas ir tas, ko dara Eiropols. Tātad mēs pilnībā piekrītam referentiem un atbalstām viņu paustošu sašutumu un vilšanos par šo te eh, dokumentu skatīšanas kārtību. Uh, un ir jānodrošina, tāpat kā iepriekšējās Eiropola eh, darba direktīvās un dokumentos, lai parlamentu kontroli tiktu veikta, un tā ir tā būtība šajos ziņojumos. Parlamentam ir jāsaņem eh, pietiekams laiks, lai strādātu, un jābauda respekts. Paldies! Paldies! Papadopulus kundze! Mike, the mic, please. Not working now. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu runāt šajā pašā veidā. Uh, Mēs atbalstām iepriekšējos runātājus, un es pilnībā atbalstu tās bažas attiecībā uz termiņiem, kas tika jau paustas. Šie jautājumi ir ļoti būtiski Eiropas pilsoņu drošībai, un es piekrītu Albrehta kungam, ka uh, nav vajadzīga šāda te steiga. Uh, jo īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka uh, lietas mainīsies pēc Lisabonas līguma. Attiecībā uz to, ko teica Morāles kungs, uh, ka mums ir vajadzīgas labas attiecības starp Eiropas Savienību un trešajām uh, pusēm, proti valstīm un organizācijām, uh, tā tas ir. Un uh, attiecībā uz trešajām valstīm, un kas uh, tām ir jāsadarbojas ar Eiropas Savienību, es arī gribētu paust savas bāžas. Es esmu no Kipras, un kā jūs zināt, tad nav nekāda savstarpēja nolīguma par informācijas apmaiņu virknē sektoru - policijas sektorā, tieslietu palīdzības sektorā. Kaut gan Interpols ir centies sadarboties ar Kipras policiju un Turciju. Diemžēl nav šāda uh, ietver nolīguma, kas nodrošinātu šādu sadarbību. Trešo valstu sarakstā, kuru šeit izlasīju, vismaz mana valsts ir uh, sliktākā situācijā, jo viena no valstīm, Turcija, un šeit nav runa par politiskiem jautājumiem, Mums nav nokārtotas lietas ar Turciju, bet ir jābūt uh, divvirziena datu un informācijas apmaiņai. Ja uh, Interpols uh, un Nikosija, jeb Kipras policija prasa informāciju no Turcijas, tad mēs nesaņemam nekādu atbildi. Un es tiešām gribētu nosodīt tos, kas neļauj šo informācijas apmaiņu. Uh, Un es gribētu lūgt jūsu izpratni, kad uh, Kipra uh, saka, ka mēs uh, balsosim pret uh, Turcijas iekļaušanu kā vienu no trešajām valstīm, jo Turcija vienkārši neatzīst Kipras republiku. Attiecībā pret citām valstīm mums tur nav nekādi iebildumi. Um, es domāju, ka attīsti, attiecības ir jāveido tālāk un uh, Eiropols atzīst, ka Kipras republika ir viena no valstīm, kas ievēro visas um, Eiropas direktīvas bu, pāntu pa pāntam, un uh, Eiropola uh, stiprināšanu mēs pilnībā atbalstām, jo tas stiprinās. Uh, uh, paldies! Neviens cits nevēlas izteikties. Is, uh, now, that, uh... Tad uh, šobrīd uh, Mēs redzam, ka debatas parāda pirmkārt eh, būtiskus iebildumus eh, šīm te debatēm, kas notiek, bet eh, tiek paust arī neapmierinātība par šo te steigu, par sasteigtiem termiņiem, kas ir noteikti. Tātad mums vajadzētu runāt par referentu, nēnu referentu. Uh, norīkošanu, un uh, viņiem vajadzētu tikties nākamnedēļ Strasbūrā, un varbūt, ka šo uh, termiņu grafiku kalendāru varētu mainīt, jo atgādināšu jums, ka kalendārs, kas tagad ir noteikts, ir, ka Libē mm, ziņojuma projekti tiek prezentēti 4. un 5. novembrī šogad. Uh, Grozījuma iesniegšanas termen, termiņš būtu 2009. gada 6. novembris, 12 pa dienu. Balsojums Libe komitejā 16. novembris un plenārsēdē balsojums novembra. Tātad 23. līdz 26. novembrī. Tāds ir tas kalendārs, kāds tagad ir noteikts. Bet ja mēs vēlamies to mainīt, tad. Uh, referentu un ēnu referentu tikšanās varētu būt īstā vieta, kur šos jautājumus noskaidrot. Protams, jāņem vērā tas, ka Eiropola uh, lēmums uh, stāsies spēkā 1. janvārī 2010. gadā. Lai noslēgtu šīs kopīgās debates, varbūt uh, dosim atkal vārdu Zviedrijas prezidentūrai un komisijai. Varbūt Intvelds kundze vēl reglamenta jautājums. No, like be... Es tikai pirms padomu atbild gribētu uh, uzzināt, vai tā gatavojas uh, konsultēties ar uh, valdi vai datu aizsardzības uzraugu, vai uh, varbūt tomēr uh, Um, padomu pieņem šādu būtisku lēmumu bez datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā. Un priekšsēdētāja kungs padomē vajadzētu saprast, ka parlamenta kontrole nav kaitējums. Tas patiesībā leģitimizē padomes uh, lēmumus un nevajadzētu pret to attiekties arī kā pret tādu tīru formalitāti. Jā, lūdzu, tagad prezidentūras pārstāvs Kleto kungs. Jā, paldies priekšsētāji, kungs. Nu, sākumā vēlos pateikties referentiem un deputātiem, kas uzstājās. Tie bija ļoti vērtīgi pienesumi un padomas vārdā var tikai nožēlot, ka termiņš sadalījums ir tik uh, ciešs un ka Eiropas parlaments ir tik vēlu saņēmis dokumentus. Mēs to vērtējam kā ārkārtīgi svarīgu, ko parlaments saka šajos jautājumos, un mēs to arī pieņemam zināšanai. Informācijas apmaiņa patiesi jākombinē ar datu aizsardzību. Mēs mēģinājām padomē atrast līdzsvaru, un par to arī tika runāts jo Eiropola darbības pamats ir informācijas apmaiņa. Un tas ir jānoregulē kon, uh, korekti, un tam ir nepieciešama demokrātiska parlamenta kontroli. Es uh, padomas vārdā esmu jūs uzklausījis, uh, bet šodien nevaru neko citu teikt, kā tikai to, ka mums uh, 2010. gada jan 1. janvārs ir šis mērķi datums, kad tam būtu jāstājas spēkā, Bet, protams, esam uzklausījuši e, jūsu viedokli un saprotam arī to, ka jūs esat noraizējušies, arī vispārēji noraizējušies par šo ļoti uh, ciešo termiņu plānu un varu tikai vēlreiz izteikt nožēlu par to. Paldies! Thank you! Paldies, komisija, Vičī kundze. Thank you very much. Paldies priekšsēdētājiem. Es vienkārši gribētu no komisijas puses uh, norādīt to, ka mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām paustos komentārus šajās debatēs un uh, tos uh, ņemsim zināšanai. Un vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka komisija veidos ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu un man žēl, ja pirms tam pietiekami skaidri neizteicos, tad, kad es runāju par parlamentu kontroli budžetā jomā, jo īpaši attiecībā uz Eiropolu, tas nekādā ziņā nenozīmē, ka a, ar to viss arī beigsies. Tas ir viens aspekts tikai, kur a, šķiet ir panākts progress attiecībā salīdzinājumā tātad ar iepriekšējo situāciju. Paldies! Mrs. Intvelde. Intveldes kundze. Es atvainojos, ka es atkal eh, saku kaut ko, bet es nes, nesaņēmu atbildi no padomes uz savu jautājumu. Vai jūs konsultēsieties ar kopējo uzraudzības padomu un datu aizsardzības eh, uzraugu? Jā, ļoti jauki dzirdēt jūsu eh, apliecinājumu, ka jūs ievērosiet datu aizsardzības principus. Man ar to nepietiek. Un pirms tam priekšsādātājs teica, ka mēs ļoti atklāti paudām savu viedokli padomē un komisijai. Bet man sāk šķist, ka, uh, lai nāktu Lībē kā padomas pārstāvim, ir jābūt mazohistam, bet es kā Alvaro kungs arī esmu, man ir piegriezies, ka visu laiku ir tās pašas atbildes. Es nesaprotu, pagājušajā nedēļa padomu šeit teica, o, oh, Mēs eh, šo te darbu par uh, Eiropas Savienības uh, personas reģistru datiem uh, apturēsim, jo gaidīsim Lisabonas stāšanos spēkā. Kāpēc šis te parlamenta ieguldījums par personas datu reģistru ir svarīgs, bet Eiropolu jomā tas nav svarīgs. Un tātad es gribētu vēlreiz lūgt, vai mēs varam pagarināt termiņus, un ja nē, tad es gribu pamatotu atbildi, kāpēc tas nav iespējams. Yes. Jā, redzat, šis ir parlaments. Un jūs zināt, ka parlamentam ir pēdējais vārds sakāms, un tie ir parlamenta deputāti, kam ir pēdējais vārds sakāms. Un tagad varbūt mēs varētu saņemt uh, reakciju no referentiem, tiesa Merkungs. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pēdējais vārds uz šobrīd būs tāds. Es nevēlos būt eh, agresīvs ne pret eh, padomu, ne pret komisiju, taču es vēlos būt eh, skaidrojošs. Ko tas nozīmē? Es eh, nevaru atbalstīt, ka padome nevar mainīt termiņus, var mainīt termiņus un var mainīt metodas. Atcaucoties uz laiku mm, eh, termiņu mainīšanu, mēs, eh, ja vēlamies ar šādu pašu dinamiku turpināt, mēs varam no konsultatīva parlamenta, mm, parlamentā mēs varam to pārcelt uz decembri, bet jā, mēs vēlamies pāriet uz nu, koplēmumu parlamentu. Uh, tad mēs varam tos skatīt tādā brīdī, kad skatā, stājas spēkā Lisabonas līgums, lai mēs varētu pateikt to, kas mums ir jāsaka, eh, sadarbībā, vienlīdzībā ar, mm, ar komisiju un padomi. Es domāju, ka tas ir pilnīgi saprātīgi. Pretējā gadījumā mums būs atkal jāuzstāj un atkal jāuzstāj uz eh, koplēmumu kompetenci, jo Eiropola ir nozīmīgs jautājums. Un runājot par metodēm, mēs, protams, varam izmantot iespēju, lai organizētu uzklausīšanu, un šajā uzklausīšanā, eh, kas attiektos uz datu aizsardzību Eiropā, lai Mēs uzaicinām atbildīgo amatpersonu un uzaicinām administrācijas padomas direktoru un Eiropola direktoru. Es domāju, ka tie būtu no manas puses divi, divi devumi attiecībā uz metodēm un attiecībā uz eh, laika grafiku. Paldies! Albrecht kungs. Jā, es möchte diesem... Jā, es uh, eh, diastemēra gribu piekrist un tikai izteikt vienu papildinājumu. Šeit uh, tas tika tā. Uh, Uh, prezentēts, it kā mums šīs uh, vienošanās jāpadara iespējams līdz 1. janvārim 2010. gadā, jo tad aģentūra main, mainās Eiropas uh, Savienības uh, juridiskajā bāzē, un es domāju, nedomāju, ka tas ir absolūti nepieciešams, un arī pagātnē tas tā bija, ka, piemēram, trešo valstu saraksts un arī tas, uh, kādā veidā dati tiek dot trešajās valstīs, uh, pēc nolīguma tika pieņemts un uh, pēc tam tika darīts no padomas puses. Tad es nedomāju, ka tas ir absolūti nepieciešams, to es darītu līdz 2010. Uh, gada 1. janvārim. Un es uh, nedomāju, ka ir nepieciešama tieši šīs procedūras ietvaros šādi darboties, bet padomu varētu ievērot, ka mm, parlaments ir noraizējies un Lisabonas līgums varētu stāties spēkā un pēc tam pēc janvāra varētu vēl darboties. Kirkopkungs, vai jums ir kas sakāms, lai noslēgtu šo jautājumu? Nē, priekšsādātāja kungs, es domāju, ka mēs pietiekam daudz dzirdējam no citiem referentiem un padomu, un komisija ļoti labi apzinās, kāds ir mūsu viedoklis eh, par šo te, un es domāju, ka šiem te eh, pārstāvjiem, kas ir atsūtīti, viņiem arī ir grūti kaut ko citu teikt, jo viņiem ir savs darbs darāms, un es atbalstu to, ko teica Infelds kundze. Thank you. Paldies. Mēs uzklausījām referentus. Es negribu tagad atkal atsākt debatas, bet es redzu, ka Morājas kungs gribētu izteikt papildus ieteikumu. Priekšsādātāji, es negribu atsākt debatas, bet uh, varbūt nepazaudēt to, ko teica Diezde Mēra kungs par uzklausīšanām. Viņš piedāvāja stratēģiju, kas, manuprāt, ir svarīgi. Uh, proti tiem deputātiem, kas eh, nav piedalījušies visā šajā nogurnošajā Eiropola darbā. Un eh, tiešām at, atbildības nodrošināšana ir uzklausīšana runājot ar eh, Eiropola direktoru, jo tās ir tās metodas, kas mums jāizmanto. Cilvēkiem ir jāapzinās, ka tas tā ir. Otrkārt, gribētu atbalstīt Sofiju, lai viņa turpina uh, savu darbu pie par parlamentārās kontrolas nodrošināšanas. Paldies! So, I would suggest... Tātad es piedāvāju, lai noslēgtu šo darbkārtības punktu. Tātad, ka parlamentam, kā jau es teicu, ir jāturpina būt parlamentam. Uh, Proti parlaments pats nosaka savas procedūras un laika grafiku. Tātad es domāju, ka tas ir tikai godīgi, ja saskaņā ar šo stratēģiju, ko piedāvāja, ka mēs nākamnedēļ Strasbūrā tiktos, tātad, ka ēnu referenti tiktos ar referentiem un runātu par kalendāru. Un daži no šiem ieteikumiem, jo īpaši, ko teica Dievs Demēra kungs, ka tos arī varētu ņemt vērā jo es domāju, ka šīs te iebildes, ko mēs dzirdējām debašu laikā no deputātiem, ir jāņem vērā. Tām, tās nedrīkst būt eh, tādas, ko padomu komisija vienkārši laiž gar ausīm. Ar to arī noslēgsim šo punktu, bet uh, mēs jūs informēsim Liba komitejas deputātus par šo te kalendāru. Uh, jo tas noteikti būs jāmaina. Labi, tagad varam pāriet pie nākamā darbkārtības punkta. Es redzu, ka Monika Venova ir mūsu vidū šobrīd, tāpēc es domāju, ka būtu pienācis īstais laiks apspriest septīto punktu lietu nodošana, krimināla tiesību, krimināla tiesvedības nodošana. Šo uh, iniciatīvu uzsāk Spānija, lai noteiktu kopīgus noteikumus, lai nodotu kriminālu lietu tiesvedību attiecīgiem dalību valstu iestādēm. Galvenais punkts šeit nozīmē uh, kompetences nodošana no vienas dalībvalsts citai notiesāt uh, apsūdzētos. Un diskusijas notiek padomē un parlamentā, un mums ir uh, decembrī, tātad 17. decembrī šogad vēl jāsniedz atzinums. Atkal paturēsim, ka ir prātā, ka drīzumā stāsies spēkā Lisabonas liegums, un tas ietekmēs procedūru, kuru mums būs uh, jāievēro. Uh, uzreiz pēc tam, un tagad eh, mēs varētu uzklausīt referenti Moniku eh, Benovu, un pēc tam uh, padomi un komisiju, un tad varētu uzsākt debats. Lūdzu, Benovs kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Šī ietver lēmuma galvenais mērķis par kriminālu uh, lietu tiesvedības nodošanu ir radīt uh, skaidrāku pamatu krimināllietu tiesvedības nodošanai. Pat laban kriminālu lietu tieslietu tiesvedības nodošanu regulē vairāki instrumenti. Būtiskākais instruments ir Eiropas uh, Savienības padomas vienošanās par uh, tiesvedības nodošanu, bet tas nav ratificēts visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tādēļ uh, aizvien ir problēmas. Dažās dalību valstīs uh, nemaz nevar uh, krimināliet tiesvedību nodot. Jaunais uh, likumdošanas uh, akts rada uh, iespēju tam, ka tas kļūs par tādu instrumentu, kas ir daudzpusēji izmantojams, tas atbilstu diskusijai, kāda ir pat laban, un tas nāktu par labu Eiropas Savienības dalību valstīm. Piedāvātā krimināla lietu tiesvedības nodošana nosaka to, ka ir noteikts formulārs, izstrādāts, un uh, šis uh, formulārs ir par pamatu sākotnējām konsultācijām. Un uh, tās personas, ko tas skar, tie ir uh, upuri, uh, aizdomās turētie, iespējami vainīgie. Viņu intereses tiek uh, ievērotas un būtiskākais uh, šajā jomā ir tieši kontakts starp tiesvedības iestādēm. Un tā dalībvalsts, kurai ir atbildība par uh, noteikto kriminālu lietu, tai ir tiesība lūgt citu dalībvalsti ievadīt uh, kriminālu lietu pret iespējamo vainīgo. Un uh, šī cita dalībvalsts, uh, kurai piekrīt šī atbildība, atbilstoši tās, tās likumdošanai, vai atbilstoši piektajam pantam ietver uh, dokumentā ir ieguvusi. Un cita dalībvalsts lemj pati, vai tā akceptē šo līgumu vai nē. Tas krimināllietu process notiek atbilstoši dalību valstu likumdošanai. Bet šis uh, priekšlikums rada jaunu tiesisku ietvaru attiecībā uz krimināllietu tiesvedības nodošanu. Šis uh, priekšlikums uzlabos krimināllietu izskatīšanas efektivitāti un radīs uh, labāku situāciju kopumā. Šis tiesiskais pamats noteikts arī noteikums, lai krimināla lietas varētu tikt nodotas tiesvedībai citā dalību valstī. Šī uh, dokumenta mērķis ir tāds, uh, kur īstenošanai jāapkopo spēku, jo atsevišķas dalību valsts to nespēja viens pašas īstenot. Un uh, valsts suverēnās tiesības netiek pārkāptas. Pat labam Eiropas Savienībā šajā jomā netiek pielietota vienota procedūra, līdz ar to šim ietvarlēmumam būs pozitīvs ietvarts uz sadarbību starptautiskā līmenī. Tas ļaus labāk aizsargāt kriminālu nodarījumu upurus. Un šis dokuments atbilst arī subsidaritātes principam un arī proporcionalitātes principam, jo priekšlikums aptver uh, tikai to, kas ir absolūti nepieciešams. Tas nepārsniedz nosprāgtos mērķus un ir proporcionāls. Tagad par termiņiem. Sākotnēji prasīju, lai grozījumi tiktu grozījuma iesniegšanas termiņš tiktu izmainīts, jo ziņojuma projekts tiks uh, izstrādāts līdz 4. un 5. novembrim, un grozījumus vajadzētu iesniegt līdz 13. novembrim, jo sākotnējais termiņš nebija iespējams, tas bija noteikts tikai divas dienas pēc uh, ziņojuma projekta iesniegšanas. Uh, Un mūsu komitejā mēs varētu balsot 1. un 2. decembrī. Un decembra plenārsēdē tas eh, par to varētu balsot. Paldies! Thank you. Paldies! Mēs redzam, ka priekšlikums attiecībā jau uz laika grafiku ir izteikts, un redzēsim tagad, ko tad Zviedrijas prezidentūra uh, un padomi sākā Valentāina kungs. Priekšsēdētāja kungs. Referente šo ietvaru lēmumu un tā priekšrocības. Uh, izskaidrojusi, es negribu atkārtoties, bet izteikšu papildinošas uh, piezīmes. Referenti jau sākumā teica, ka pat laba nav tādas kopējas likumdošanas bāzes šī uh, veida sadarbībai. Situācija ir sadalīta, ir dažādi instrumenti, neformāla sadarbība, divpusējas vienošanās, un šeit mēs radām tādu kopēju risinājumu, uh, un tas ir ļoti pozitīvs. Jā, jādomā par to, ka mēs sākam strādāt praktiski tādā nulles situācijā. Mēs radam ko pavisam jaunu, kas līdz šim brīdim dalībvalstīs nav eksistējis. Un šī sadarbība starp dalībvalstīm to raksturo tas, ka krimināla lietu tiesvedības nodošana novadīs pie tādas korektātas un efektīvākas tiesvedības. Un tas ir mērķis Ja divas valstis un uh, divas iestādes redz, kā tiesvedības nodošana uh, varētu novest pie uzlabošanās uh, kādā noteiktā situācijā, tad tā ir vērtējuma kā palīdzība iestādēm. Un referente arī uh, jau uh, norādīja, ka ir atbilstoša struktūra un tiek uh, noteikts arī, kuras iestādes ir atbildības. Uh, Un ir nepieciešams konsultācijas ar Eirojust, ar nacionālajiem dalībvalstīs, un jārunā arī par laiku, par termiņiem, par to, kāda rezultāta ir šādai tiesvedības nozvedi, nodošanai. Tas sarežģītākais jautājums ir piektais paragrāfs ietver lēmumā, par to runāja arī referente. Jo pat ja mēs sakam, jā, tas būtu efektīvāk tiesvedības nodošana, īstenota, bet tā valsts, kas uh, saņem, jeb kas ņemtu pretī šo tiesvedību, ka tai nav atbilstošas kompetences vai nav atbilstoši šis jautājums nokārtots nacionālajā likumdošanā, tad uh, šis instruments, piemēram, arī varētu rosināt izmaiņas. Bet ja mēs tā daram, tad mēs iejaucamies tādā ļoti būtiskā dalībvalsts uh, kompetencija, un tas ir jautājums, par ko tiek plaši diskutēts. Prezidentūra cer rast risinājumu dalību valstīs, kā mēs varētu situāciju mainīt, bet tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un daudzas dalību valstis ir izvirdījušas ļoti dažādas jautājumus. Vienlaikus jāsaka, ka no dalību valstu puses nāk vēlme rast risinājumu, un to atbalsta arī prezidentūra. Tagad par citiem jautājumiem. Mūsuprāt, šie jautājumi ir eh, visnotaļ atrisinām dalību valstu vidū. Paldies! Paldies! Un tagad eh, komisijas vārdā Ivā Samarģānā kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti īsi uzstāšos, jo jau manis eh, iecerētos sacīja referente. Komisija apsveice Eh, referents pirmo prezentāciju, un komisija pilnībā atbalsta šī priekšlikuma mērķi. Kā jau tika divas reizes pieminēts diskusiju laikā, eh, ir atsevišķas iztrūkstošas sadaļas Eiropas eh, sadarbībai kriminālu procesos. Mums šobrīd nav kopīgu noteikumu lietu nodošanai Eiropas Savienībā, un šis mm, fakts atbalstā arī pētījumu Briseles universitātē par kriminālu procesiem un to harmonizāciju, kurā ir norādīts, ka ir nepieciešams kopīgs instruments kriminālu procesu nodošanai. Protams, komisija atbalsta šo iniciatīvu un mēs eh, varēsim sasniegt eh, eh, labu rezultātu un ieviest noteikums, kas pareizi regulēs attiecības starp dalību valstīm, un mēs ceram, ka ir vēl aizvien iespējams panākt tādu risinājumu, kas ir pieņemams visām dalību valstīm un kas uzlabos E, uzlabos tieslietu administrāciju un sadarbību e, krimināla tiesību ziņā starp attiecīgiem iestādēm. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad e, dodam iespēju izteikties deputātiem. Vispirms Renāte Vēbere. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu referenta no ALDE grupas par šo priekšlikumu, un godīgi sakot, man ir sajūta, ka es esmu kaut kādā dīvainā vietā. Pagājušajā sasaukumā, kad mēs uh, apspriedām dažādas priekšlikumus, kur uh, padomu komisija bija ļoti eh, aktīva aizstāvot to, ko tā mums prezentēja un skaidrojot to visu. Tagad es dzirdu tādus vārdus, kā mums ir vajadzīgi augsti standarti. Lūdzu, saprotiet to, eh, iztulkojiet to kaut kādu valodā, ko es saprotu. Laba regulācija starp dalību valstīm. Es tiešām nesaprotu, vai. At all costs Vai mēs vēlamies šo likumdošanu uh, par katru cēnu, pilnīgā atstājot novērtā parlamentu? Varbūt šis te veids, kā jūs aizstāvat savu viedokli, varbūt pauž šo te situāciju, par kuru jūs kaunāties, proti, ka uh, parlamentam ir uzlikts pienākums nākt klajā ar atzinumu ļoti īsā laikā pirms Lisabonas stāšanās spēkā. Un kā jau Alvaro kungam man ir šis pats, eh, šī pats sajūta deja vu. Referents strādā pie teksta, kas eh, tad, kad viņa to uh, prezentēs kā ziņojumu, nebūs tāds pats, tas būs grozīts, un tas nav godīgi. Uh, Jūs to pašu lietu izdarījāt uh, krimināla tiesu jurisdikcijas konflikta jautājumā. Tagad jūs šo pašu rīcību atkārtojat šajā jautājumā. Nav nekādas saiknes starp šiem diviem priekšlikumiem. Un uh, jūs neņemat vērā nekādā ziņā to, ko parlaments teica savā ziņojumā par jurisdikciju konfliktu, jo Ja jūs eh, par to interesētos, tad jūs būtu mainījuši 8 un 9 pāntu par upuru un aizdomās turēto tiesību, tiesībām apsūdzēt, tātad eh, apstrīdēt lēmumus. Mans jautājums šobrīd ir, vai padoma mums var pastāstīt, cik panti, uh, eh, izņemot piekto pantu, joprojām ir saruna objekts vai tiks grozīti, lai mums rastos priekšstats par to, kas notiks un kad mēs varēsim saņemt teksta galīgo variantu. Vai to var saskaņot ar parlamenta darba grafiku, jo, ja nē, tad eh, mans jautājums ir, kāpēc tad mēs vispār esam šeit? Cik reizes mums ir jāparāda, ka mēs strādājam un uh, ļoti paļāvīgi strādājam, bet galu galā tas, ko mēs darām, nav nekam vajadzīgs, jo padomē ir sava darba kārtība un parlaments tiek vienkārši nostumts malā. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor uh, din partea grupului EPP. Paldies, priekšsādātāja kungs. Esmu tautas partijas referents šajā jautājumā. Un uh, piekrītu Vēberas kundzes bažām par šo tekstu. Liekas, ka šis nav uh, pēdējais variants un ir ļoti nepatīkam, ka atrodamies šādā situācijā. Un tas fakts, ka parlaments jau neskaitāms reizes ir atradies šādā situācijā. Referentes kundze reprezentēja šo dokumentu detalizēti. Es neatkārtošu visu to, kas ir teikts. Es gribēju runāt tikai par divām lietām, kas, manuprāt, ir problemātiska. Un es gribētu uzklausīt padoms un komisijas viedokli par to. Ceturtajā pantā tiek noteikts, ka tiek nozīmētas atbildīgās iestādes vai kompetentās iestādes. Un es domāju, ka ir nozīmīgi, ka ja dalība valsts izņem, pieņem lēmumu nozīmēt citas kompetentās iestādes un nevis tiesas, ir nepieciešams, lai šīm uh, iestādēm būtu tāda pati kompetence kā tiesām. Uh, mēs runājām par nepieciešamību informēt, informēt eh, aizdomās turēto. Un pat labam ir tāda norma, ka tas notiek, ja tas ir nepieciešams, bet manuprāt, tas jādara katrā gadījumā, jo tās ir viņa tiesības, tas ir kas tāds, kas viņu skar tieši. Tādēļ gribēju uzklausīt uh, padomus un komisijas viedokli par to. Paldies! Paldies, Vikstrēms kundze! Tack, herr ordförande. Ja, här har vi hört... Paldies, priekšstādātāja kungs. Mēs a, uzklausījām referenti un a, arī padomas pārstāvi. Šis instruments a, nodrošina korektu instrumentu pielietošanu. Es domāju, ka mēs esam visi viensprāts par to. Bet interesanti ir tas, ka aizdomās turētā tiesības ir dažādas, vai uh, kāds atrodas aizturēšanā, ja tiek izvirzīta apsūdzība, uh, ka šī persona ir nodarījusi uh, smagu noziegumu, tad ir nepieciešama arī minimālajā standarta cilvēktiesībām. Šajā gadījumā mums vēl nav pieejams teksts, un varbūt, ka tas būs drīzāk tāds pozitīvs, bet bet eh, mani māca bāžas, ka tas eh, varbūt nemaz tā nebūs, un tādēļ es gribēju būt droša, ka tas arī tiek eh, ietverts dokumentā un ka šie minimālie standarti un prasības tiek ļoti skaidri formulētas, tas, kas skar aizdomās turētā tiesības. Ja šīs krimināla tiesību tiesvedības tiek nodotas, tā kā referenda to uzsvēra, ir skaidrs, ka šī nodošana var uh, tikt attiecināta uz uh, visām valstīm un ka mums ir nepieciešama kopēja standarta. Bet uh, man uh, samērā jauns šajā kontekstā ir tas, ka neatkarīgi no tā, vai jau ilgi nodarbojamies ar šo jautājumu vai nē, uh, tekstam jābūt ļoti skaidram. Mēs nedrīkstam pieļaut tādas neprecizitācijas, kurām neredzētu mūsu mērķus. Es gribu vēlreiz uzsvērt, uzsvērt, ka, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mums vajadzētu atrasties tādā situācijā, kad mēs varam šo kriminālu uh, lietu tiesvedības nodošanu īstenot, bet mēs nedrīkstam aizvirst uh, cilvēku, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka uh, apsūdzētajām vai aizdomās turētajām jā, jānodrošina cilvēktiesību ievērošana. Paldies! Thank you! Paldies! Vairāk jautājumu nav. Neviens deputāts vairs nevēlas izteikties. Tad, eh, tā tad ne tikai jautājumi tika uzdoti, bet eh, tika uzdot ļoti konkrēti jautājumi padomēji Tāpēc došu vārdu Valentām kungam no padomas, lai viņš varētu sniegt atbildes uz jautājumiem, kas tika uzdoti, jo īpaši Antonēsko kundzes jautājumi. Lūdzu, Valentāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Censtīšos pēc iespējas labāk atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Var teikt eh, lielās vircienos tā, ka ir bijušas izmaiņas, eh, kopš mēs vasarā piedāvājām šo uh, projektu, pamatojoties uz spēkā esošajiem līgumiem. Uh, Salīdzinām ar sākotnējo tekstu, tā tad ir bijušas izmaiņas tekstā, un uh, dalībvalstis lielākoties ir viensprāts par šiem tekstiem. Kā jau teicu, lielākā problēma ir piektais pāns, to jau teicu. Uh, Tagad runājot par uh, ceturto pantu un par konkrētajiem jautājumiem par to, kura tad ir atbildīgā iestāde par sadarbību šī instrumenta ietvaros. Nu jā, katru reizi, kad tiek apspriestas uh, sadarbības iespējas krimināltiesību jomā starp dalību valstīm, parādās tās, ka mums ir atšķirīgas sistēmas, un dažās dalību valstīs tās pat ir ļoti atšķirīgas. Un, uh, dažām dalību valstīm. Daudz kompetences ir tiesu un prokuratūras ziņā, un citās valstīs savukārt tā ir policija, kas par to atbilst. Un mums, protams, ir jāņem vērā šīs atšķirības dalību valstīs, jo pretējā gadījumā dalību valstis nevarēs vienoties. Un tāpēc mēs vienojāmies par to, ka izņēmumu kārtā var šeit piesaistīt arī citas uh, iestādes, nevis tikai tiesas vai citas tiesu iestādes. Runājot par informāciju apsūdzētajam un arī uh, cietušajam, sākotnējais formulējums, tātad sākotnējā projektā varbūt bija tāds vispārīgs, bet šīs teksts tika pastiprināts un tagadējā teksta versijā tiek teikts, ka dalībvalstīm ir daudz uh, lielākas, uh, lielāki pienākumi uh, informēt apsūdzēto un arī upuri. Attiecībā uz to, kas dalībvalstīm ir ļoti svarīgs, uh, ir svarīgi, lai tas nebūtu tāds absolūts pienākums katrā gadījumā informēt par šo te nodošanu, jo tādējādi mēs varam uh, visu šo izmeklēšanu apdraudēt, un šādu cenu dalībvalsts negrib maksāt. Ja tas būs absolūts pienākums, tad dalībvalsts šo instrumentu neizmantos. Tas arī ir jāņem vērā, ka tā ir tāda balansēšana uz nāža asmens. Paldies! Paldies! atgriezīsimies pie Benavas kundzes un uh, vai jūs varētu visiem Libu komitejas deputātiem atgādināt arī jūs piedāvāto laika grafiku, tātad uh, par balsošanu un grozījumu iesniegšanu? Lūdzu. Uh, ďakujem, pán predsedā. No. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties kolēģiem sākot ar Vēbers kundzi par viņu ieguldījumu. Mēs visi zinām, par ko mēs šeit runājam un kādas ir problēmas. Tās nelielākās uh, problēmas varētu atrisināt, turpinot kontaktus ar padomas pārstāvjiem. Uh, un es domāju, ka ir jāturpina tālākas konsultācijas. Otra iespēja varētu būt tāda, ka mēs lūdzam vairāk laika strādājot pie šī dokumenta. Es labprāt satikšos ar ēnu referentiem pēc iespējas drīzāk, lai mēs varētu sākt darbu pie priekšlikumu iekļaušanas. Padome atsaucās uz valstīm. Ja es pareizi saprotu, tad uh, lielākā daļa problēma ir saistīta ar apvienoto karalistu un Vāciju. Un es domāju, ka šeit risinājumi ir iespējami, bet ir vajadzīgs laiks un labā griba un visu iesaistīto līdzdalību. Tāpēc es uh, sagaidu, ka padoma komisija būs aktīvākas šajā jomā. Paldies! Okay. Labi. Ja viss ir uh, skaidrs, uh, tad nevienam nav komentāri tad mēs uh, ieejam finišu taisnē šajā sēdē. Mēs uh, pārējam uz, tātad pie 9. un 10. punktu. Šeit arī būs kopīgas debatas. Abi šie punkti ir par Schengenu, par Schengens informācijas sistēmu. Un cilvēku brīvu pārvietošanos, un šeit ir runa par ilgtermiņu vīzas turētājiem. Devītais ilgtermiņu vīzas un brīdinājums Schengens informācijas sistēmā un desmitais punkts ilgtermiņu vīzas turētāju pārvietošanās. Viedokļu apmaiņa par komisijas priekšlikumiem. Šī ir divu priekšlikumu pakotne, viens no kuriem, diemžēl, ir traucējumi. First, give... Pirmkārt, mēs dosim vārdu komisijai. Tad mēs uzklausīsim Zviedrijas pārstāvi, un tad dosim vārdu Kailjo kungam, kas ir referents par abām šīm iniciatīvām. Tātad vispirms komisijas pārstāvis De Kaster kungs, lūdzu. Mr. De Kaster. Lūdzu, De Kaster kungs. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai labāk izskaidrotu mūsu abus priekšlikumus, manuprāt, ir vispirms jāatgādina daži pamats principi, kas pārvalda Schengens telpu, telpu bez iekšējām robežām. E, attiecībā uz Schengens telpas brīvības elementu ir princips, ka trešo valstu uh, Eh, iedzīvo pilsoņi, kas legāli uztur Šeigenas teritorijā, var pārvietoties eh, uz citu Šeigenas valsts teritoriju, ja, ja viņu rīcībā ir dokuments, kas padara leģitīmu viņu uzturēšanos pirmajās dalībvalsts teritorijām. Ja Šengens eh, vīzas eh, turētājiem, terā, terētājs var pārvietoties visās Šengens valstīs, jo šī eh, vīza tiek savstarpēji atzīta visās Šengens līguma valstīs. Un Šengens akī ietver arī E, līdztiesību, vienlīdzību, uzturēšanās atļaujai un vīzai, tas, kuram ir vienas dalībvalsts izsniegta, viena Schengens valsts izsniegta uzturēšanās atļauja ar savu pasu un uzturēšanās atļauju, var pārvietoties visā Schengens telpā, lai veiktu īs, īstenot īstu, īsu uzturēšanos citās Schengens valstīs. Tā ir skaidra situācija, diemžēl praksē mēs sastopamies ar nozīmīgām problēmām, jo šis pamatprincips vairs netiek ievērots. Un skaidroju, kādā veidā ir vairākas dalība valstis, kuras neizsniedz savu uzturēšanās atļauju savos konsulātos ārvalstī. Tas izsniedz to, ko mēs devējam par uh, devīzu jeb ilgas uzturēšanās atļaujas vīzu un pilnīgi tradicionāli šī ilgas uzturēšanās atļaujas vīza pēc personas ierašanās dalību valstī, kur ir izsnieguši šo vīzu, tiek nomainīta ar uzturēšanās atļauju. Diemžēl pēdējo gadu laikā ir vai aizvien vairāk dalību valstu, kuras uh, vairs eh, neizsniedz, nespēja izsniegt uzturēšanās atļauju saprātīgos termiņos. Ir pat tādas dalība valstis, kuras atsevišķām ārvalstnieku kategorijām vairs neizsniedz uzturēšanās atļaujas. It īpaši tas attiec uz ārvalstniekiem, kas ierodas uz uzturēšanos periodu līdz vienam gadam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi šie cilvēki, un mēs runājam par lielu skaitu, tie nav tikai daži tūkstoši, bet vismaz desmitiem tūkstoši, tiek bloķēti dalība valstī, kura ir izstiegus D vīzu, jo tās nav uzturēšanās atļauja, tā nedod tiesības ceļot, tā nav īsu termiņu uzturēšanās atļauja arī ne, un nedod iespēju pārvietoties. Tātad mēs runājam par ārzemniekiem, kas legāli ir kādā vienā Schengens valstī, taču administratīvu e, problēmu dēļ dalībvalstī nespēja pārvietoties brīvi. Šī problēma pastāv jau ilgus gadus, un Schengens akī ir ticis mainīts, grozīts un uzlabots, lai sniegtu risinājumus, tika izmantot uh, Eh, tā saucamā slavenā C plus, D plus C vīza. Tā ir ilgtermiņa vīza, kas vienlaicīgi tiek uzskatīta par īstermiņa vīzu un savstarpēji atti, eh, atzīta, eh, lai pārvietotos Schengens telpā, bet diemžēl šī C kvalitāte ir no spēkā tikai pirmajos trīs mēnešos ārzemēs uh, eh, uzturoties. Tā tad ļoti bieži, ja sešu mēnešu laikā nav nomainīta devīza ar uzturēšanās atļauju, tad eh, C plus D risinājums dod iespēju pārvietoties Schengens telpā tikai 3-1 mēnešu laikā. Un pēc tam šie cilvēki atkal tiek bloķēti. Tas nozīmē, ka uh, ar parlamenta vienošanos tiek svītrota C plus D vīze, jeb, lai es izsacītos skaidrāk, praksē tas nozīmē e, e, svītrot, mainīt, e, svītrot vīzu kodeksu Un ar nākamā gada aprīli mums ir jābūt spējīgiem at, rast, atrisināt šo problēmu un piedāvāt jaunu risinājumu. Kāds tad ir risinājums? Uzlikt par pienākumu dalību valstīm izsniegt uzturēšanās atļauju un pārveidot devīzu e, nedēļas laikā pēc e, ierašanās par uzturēšanās atļauju. Tas būtu perfektais risinājums, bet diemžēl tas nav realistisks un komisijas e, piedāvātais e, priekšlikums februārī ir B risinājums. Nav šis risinājums perfekts, bet tas varētu palīdzēt atrisināt problēmas, ar kurām saskaras krietnes skaits ārvalstnieku, kas legāli uzturas šeit. Un kā, e, ko tad paredz šis priekšlikums? D. E, vīzu izsniedz dalībvalsts pēc kontrolas, kas atbilst kontrolei, kādus, kāda veids izsniedzot uzturēšanās atļauju. Ir nopietnā kontrole, tādējādi mm, e, pārējās e, to varētu uztvert e, kā ekvivalentu vīzai un tādējādi kopsavilkumā ar priekšlikuma Eh, padara piemērojumus eh, ilgtermiņa vīzai tos pašnoteikums, kas attiec uz uzturēšanās atļauju attiecībā uz ārvalstnieku pārvietošanos pa teritoriju. Un ja pamatprincips ir tāds, ka teritorija ārvalstnieks var pārvietoties ar, eh, ilgter, ar uzturēšanās atļauju, tad viņš to var darīt arī ar ilgtermiņa vīzumu. Un Schengen saka, ir nosacītie, noteikti ir nosacījumi, lai varētu pārvietoties teritoriju, pa teritoriju ar ilgtermiņu vīzu. Uh, ir uh, piemērojami, lai varētu, kā es sacīju, pārvietoties ar devīzu. Pirms uh, tiek izsniegts kontrols attiecīgās, tie, kas tiek izsniegts pirms drošības Eh, atļa, eh, uzturēšanās atļaujas ir tādi paši, kā izsniedzot devīzu. Tādējādi mēs neizgudrojam nekādus jaunus noteikumus, bet vienkārši attiecinām šos, eh, šos nosacījumus uz devīzu. Mums vajadzēja sagatavot divus priekšlikumus, jo šodien juridiskās bāzes dažādiem aspektiem ir atšķirīgas. Viena daļa ir koplēmuma procedūrā, un otra daļa, kas attiec uz legālo imigrāciju, šajā gadījumā vienmēr padomis lemj vienbalsīgi pēc konsultācijām ar parlamentu. Pēc Lisabonas stāšanās spēkā kārtība mainīsies, bet katrā ziņā jau šodien spēkā ir koplēmums vienai daļai sakārtojumu jautājumu. Un pēdējais punkts priekšsēdētāji, mēs sagaidām, ka šis teksts varēs tikt pieņemts līdz nākamā gada aprīlim, jo tad Pirmais risinājums, kas tika pieņemts pirms pāris gadiem, D plus C vīza, eh, nebūs vairs eh, iespējams nebūs vairs īstenojams. Paldies, un tagad vārds eh, Zviedrijas prezidentūrai Līnblāds kundze. Vai Līnblāds kundze ir šeit? Lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. No Zviedrijas prezidentūras puses var teikt, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi, un mūsu nostāja ir ļoti pozitīva pret šiem diviem komisijas priekšlikumiem. Šeit ir runa par brīvu pārvietošanos cilvēkiem, kuriem ir e, tiesības, tātad, kur legāli uzturs Schengen zonā. Un šeit ir arī termiņš proti vīzu kodeksa noteikumu pieņemšana. Pretējā gadījumā var rasties sarežģīta situācija tiem, kuriem ir ilgtermiņu vīzas. Zviedrijas prezidentūra augstu novērt arī to, ka jau pašā parlamenta sasaukuma sākumā tiek uzdot šis jautājums, un mums eh, sadarbība ar parlamentu ir ļoti būtiska. Un uh, Zviedrijas prezidentūra cer, ka padome uh, varēs pēc iespējas drīzāk kopā ar parlamentu vienoties par šo dokumentu vēl šoruden. Um, darba grupā padomē šis dokuments uh, jau ir izskatīts vairākās sēdēs, bet tagad padome vēl nogaida parlamenta atzinumu un mums ir tiešām uh, lielas eh, cerības un liela interese, ko teiks parlaments šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Tagad uzklausīsim Korejo kungu referentu. Dobrīgās, jau prezidents! Paldies, priekšsādētāji! Par ko tad mēs šeit runājam? Mēs runājam par jaunieti, kurš ir saņēmis, piemēram, ilgtermiņu vīzu, lai studētu Beļģijā. Viņš saņem tātad D vīzu. Un kā jau komisijas pārstāvis ļoti labi to izskaidroja, uh, Viņam ir jāpaliek Beļģijā, viņš nevar doties, piemēram, uz Nīderlandi, uz bibliotēku, kur varbūt būtu informācija, kas būtu svarīga. Viņa eh, doktora darbam viņš nevar doties uz Barcelonu, piemēram, atvaļinājumā, jo viņš nevar brīvi pārvietoties. Viņam nav tiesības eh, brīvi pārvietoties, jo dalībvalsts devīzu nav uh, pārvērtusi uh, uzturēšanās atļaujām. Komisija ļoti labi paskaidroja, ka ir valsts, kas to dara, un ir valsts, kas to nedara. Eiropas parlaments nevar piespiest dalību valsts to darīt, bet tas būtu vēlams, ja visas dalību valsts to darītu, bet piespiešanas iespējas mums nav. Pārējais periodā, kas uh, beigsies uh, nākamgad, kā jau tika paskaidrots, ir atrasts šāds daļējs risinājums. Tā sauktās C un D vīzas, kas pirmo triju mēnešu uzturēšanās laikā dod cilvēkam ierobežot pārvietošanās brīvību. Problēma līdz ar to nav atrisināta, tā ir tikai daļēji atrisināta. Būtu vēlams, eh, lai D un C vīzas vairs nebūtu vajadzīgas. Tātad vai nu mēs tagad kaut ko darām, vai arī mēs pieļaujam, ka desmitiem tūkstošu ārzemnieku, kas legāli uzturas Eiropas Savienībā, uzturas šeit bez brīvas pārvietošanās iespējām. Problēma ir arī dalība valstīs. Šīs te vīzas tiek izdotas trešo valstu valsts piedarīgajiem, kuri nedrīkstēja ieceļot tāpat vien Eiropas Savienībā. Tātad ir drošības noteikumi. Un tie pasākumi, ko piedāvā komisija, man šķiet ļoti saprātīgs risinājums. Un uh, tie ietilps arī mūsu lēmumu pieņemšanas jomā, un tādējādi mēs varam mazināt tās problēmas, ar kurām mums šeit ir darīšana. Es saprotu arī Zviedrijas prezidentūras aicinājumu, ka šeit drīzumā, tātad nekavējoties jāpieņem lēmums, pretējā gadījumā, ja mēs tagad neko nedarīsim, tad sākot no aprīļa mēs saskarsimies ar milzīgām problēmām. Tātad komisijas priekšlikums ir saprātīgs kaut kāds cits risinājums šai problēmai, kas būs mūsu kompetenci jomā, man ne, nenāk prātā. Šeit ir steidzam kaut kas jādara. Es tikšos ar ēnu referentiem, lai mēs varam izstrādāt kopēju nostāju, kā tad šo te jautājumu par ilgtermiņu vīzām vislabāk būtu atrisināt. Uh, un vienlaikus neapdraudot Schengens eh, zonas drošību. Jo cilvēktiesību pārkāpumi, protams, ir jāapkaro. Tas ir parādījies. Nevalstiskās organizācijas ir saņēmušas daudz sūdzību šajā jomā. Paldies, deputāti. Linkuļvičs Jūtas kundze, lūdzu. Aču pirmininkē. Paldies, priekšsādētāji. Esmu ēnu referente pārstāvu sociālistu un demokrātu grupu. Un es gribētu runāt par pārvietošanās brīvību ilgtermiņu vīzu turētājiem. Pamatojoties uz pieredzi praksē, mums ir jāatbalsta komisijas priekšlikums, kā risināt šo problēmu, ar kuru mēs tagad saskaramies. Uh, desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri legāli uzturs Schengens zonā, saskaras ar ierobežojumiem. Kā referents teica, dažkārt viņi nevar pilnībā izmantot savus studiju iespējas, viņi nevar kā turisti pārvietoties Schengens zonā, un uh, viņi saskars ar citādām problēmām arī uh, Dažkārt viņi nevar atgriezties mājās, jo uh, šī te vīza neļauj viņiem ceļot pārāk bieži. Dalība valstīm uh, ir jāsaskaras ar situāciju, ka šiem cilvēkiem ir ilgtermiņu vīzes, bet eh, dalībvalsts nenomaina tās pret uzturēšanās atļaujām. Es nezinu, kāpēc, bet dažas dalībvalstis atsakās izdot uzturēšanās atļaujas. Cik es zinu, tad eh, ne visas dalībvalstis ir eh, gatavas izdot D plus C vīzas. Tas nozīmē, ka parlaments, sadarbojoties ar komisiju un padomas Uh, pārlam, um, prezidentūru, ka mums ir kopīgi jāro, jārod risinājums. Es atbalstītu tādu lēmumu, ka uh, ilgtermiņa vīzas uh, juridiski būtu atbilstošas uzturēšanās atļaujām. Tas būtu uh, labs risinājums trešo valstu valsts piedrīgiem. Un tomēr tad mēs saskārtos ar virkni uh, problēmu, un to jau minēja referentkungs. kungs Varētu būt, ka uh, viena daļa no šiem trešo valstu valsts piedarīgajiem izmantot šo te mūsu lēmumu. Viņi saņemtu šo te ilgtermiņu vīzu, kura būtu līdzvērtīga uzturēšanās atļaujai un nodrošināt viņiem pārvietošanās brīvību, uh, bet eh, šis te mērķis tad nebūtu studēšana vai eh, ceļošana pa Schengens zonu. Varbūt, ka viņiem būtu cits mērķis, tad viņi varētu pārvietoties, tātad iebraukt Schengens zonā ar citiem mērķiem un tie dokumenti, ar kuriem mēs eh, darbojamies šobrīd, tur tiek teica, ka būs noteikti tādi paši uh, nosacījumi, kādi ir ilgtermiņa atļaujām, uzturēšanās atļaujām, bet mums ir jāuzstāda drošības noteikumi Schengen zonai. Šeit redz vēl vienu problēmu. Ir iespējams, ka šis lēmums iedrošinās dalībvalstis, kas atsaka izteikt, atsaka izdot uzturēšanās atļaujas, uh, tās varēs turpināt šo savu praksi un arī nākotnē neizdot uzturēšanās atļaujas. Tāpēc gribētu ar jums apspriesties un varbūt mums vajadzētu izteikt komisijai priekšlikumu, lai tā savāc nepieciešamo informāciju no uh, dalību valstīm, un tad mēs to varētu izskatīt komitejā un tādējādi labāk saprast, kāpēc vīzas uh, vai ilgtermiņa atļaujas, uh, uzturēšanās atļaujas netiek izdotas uh, trešo valstu valsts piedarīgajiem. Vīkstrāms kundze. Paldies, priekšstādā kungs. Koelio kungs uh, ļoti skaidri prezentēja savus pārdomus un varu daudzējādā ziņā viņam piekrist. Es domāju, ka padome ir iesniegusi dokumentus, kas uh, liekas ļoti atbilstīgi, un, protams, mums jādara ir viss, lai nodrošinātu to, lai uh, visā Schengen zonā būtu spēkā brīvpersonu kustība. Es esmu arī jūri komitejas uh, deputāte. Un no nu, mums ir prasīta konsultējoša palīdzība Es uzklausīju Koelio kungu, a, kunga aicinājumu, un mēs diskutēsim šo jautājumu arī Jurija komitejā. Paldies! Mrs. Kinga Gonts. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy a bizottság javaslatát... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es domāju, ka komisijas priekšlikums ir pelnījis mūsu apstiprinājumu. Un es uzskatu, ka Kaļo kunga sacīties ir ļoti svarīgais. Mums jārada cilvēki, kas dzīvo aiz šī regulējuma un jāsaprot, kā šie e, normatīvi attiec uz studentiem un strādājošiem. Es domāju, ka šis varētu būt kā pārējais pasākums. Un e, Schengenas e, zonas drošība ir ļoti svarīga svarīgi. Tomēr mums ir jāsaprot arī tas, ka tās dalība valstis, kuras pēc 30 e, vai 90 dienām izsniedz uzturēšanās atļauju, kā e, tās, e, kuras tad ir tās labās prakses, kuras mēs varam izmantot Schengens telpā. Mums ir jāapzinās, ka no drošības viedokļa šie šīs ātrākās procedūras rada risku drošībai, tāpēc mums ir jānāk klājā ar ilgtermiņa risinājumu. Paldies, paldies, Busutilkungs. Yes, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, es e, turpināšu e, pieturēties pie priekšējā runātāja līnijas. Es saprotu, e, cik cik svarīgi ir priekšlikuma attiecībā uz brīvu pārvietošanos trešo valstu e, valsts piedarīgiem. Taču es gribētu skaidrojumu šajā sakarā. Es saprotu, ka šobrīd e, pēc ieskats izsniegt e, uzturēšanās atļauju piekrīt nacionālajai varas lēmējiestādē. Es arī saprotu, ka pašreizējos noteikumu ietvaros D plus C piešķīra vairāk laika Nacionālajai lēmēji iestādēji paveikt administratīvās procedūras, lai izsniegtu uzturēšanās atļauju, bet eh, pie, Tajā pašā laikā eh, šķiet, ka tas piešķir vairāk laika veikt nepieciešamās pārbaudas un noteikti vai sākotnējā devīza, kas tiek izsniegta, tiek respektēta no tās personas puses, kas ir iebraukusi valstī un eh, gaida uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Mans jautājums ir, cik lielā mērā un vai vispār šis jaunais priekšlikums maina dalību valsts Eh, iespējas un ieskats attiecībā uz to, vai uzturēšanās atļauja ir vai nav jāizsniedz. Paldies, paldies, Keller eh, kūdzē, paldies. Man atšķirīga, pieeja mazliet atšķirīga būs. Pirmkārt, es uzskatu, ka eh, ar ilga termiņa vīzu jādod iespēja ceļot Schengenes zonā, taču būs vēl viena persona grupa E, kuriem e, būs pārbaude SIS sistēma e, tādējādi. Vēl viena grupa tiks, viņu dati tiks skatīti pirms viņiem tiek dot šādi iespēja ceļot. Un kā mēs arī mēs redzējām no Eiropola debatas, šīs personu grupas var paplašināt. Eh, to grupu apjomu, kas tiek padziļināti skatītas, un mūsuprāt, eh, tam nevajadzētu novest pie vēl vienas datu aizsardzības eh, pārkāpuma. Paldies! Un tagad atkal komisija Dekesterkungs. Oui, merci, Jā, paldies, priekšsētā kungs. <clears throat> Ir viens noteikts aspekts, par kuru es vēlētos papildu komentāru izteikt. Tas ir jautājums par dalību valstu iespējami izsniegt šo uzturēšanās atļauju. Šeit ir jārunā arī par atšķirībām. Jau <clears throat> Eiropas līmenī ir harmonizēta uh, iespēja noteiktām kategorijām ierasties un uzturēties. Ģimenes apvienošanas studenti. Un šajā virzienā ir uh, prasība izsniegt uzturēšanās atļauju, bet uh, gandrīz visos šajos gadījumos mēs runājam par saprātīgiem termiņiem vai īsiem termiņiem, bet uh, nekur nav noteikts precīzi, ko tas nozīmē. Trīs mēneši, seši mēneši, viens mēnesis. Tātad, nu šeit ir dalību valstu pienākums uh, izsniegt šo uzturēšanos atļauju. Un mūsu paskaidrojumos ir ļoti skaidri noteikts, ka šīs uh, saistības uh, nemaz netiek skartas mūsu mm, priekšlikuma ietvaros. Viss paliek spētā, kur šīs saistības ir noteikts, bet ir tādas, saistība, um, bet ir tādas jomas, kur, piemēram, uh, strādājošiem nav harmonizācija kopienas līmenī, un šeit tās ir dalība valstis, kas īstenojot to nacionālās tiesības, pieņem lēmumu, vai viņas izdod vai neizdod uzturēšanās atļauju. Mēs varam cerēt, ka kādu dienu visas kategorijas tiks iekļauts kopienas harmonizācijas procesā. Un ka būs principiāls tādas saistības izsniegt šo uzturēšanos atļauju, bet šobrīd mēs vēl neesam šādā situācijā. Merci encore. Paldies. Tagad atgriežamies pie Zviedrijas prezidentūras Lindlāts kundze. Noslēguma vārdi. Paldies, priekšsādātāji. No prezidentūras puses eh, gribētu pateikties eh, no, par nodarīgajām piezīmēm. Un eh, mēs varam arī uzreiz pateikt, ka sākotnējās diskusijās padomē uh, daudzas dalībvalstis atbalstīja komisijas priekšlikumu. Mēs, protams, saprotam, ka šis jautājums ir jāatrisina pirms tiek piemērots vīzu kodeks, bet bija arī delegācijas, kuras pieminēja drošības aspektus. Dažas valstis arī uzdeva jautājumus par uh, vajadzībām, jo varbūt, ka attiecīgajās valstīs nemaz nav tik daudz ilgtermiņa uzturēšanās atļauju, kas tiek izdotas. Bet šis jautājums, protams, ir jāatrisina. Paldies, un tagad noslēgumā Koeljo kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētājs, pateicos komisijai par eh, skaidrajiem paskaidrojumiem un pastiprināt to domu, ka eh, pārla, parlaments pats paredz apspriest šos abus priekšlikumus kā pakētīs. Un ja mums ir koplēmums, tad situācija ir atšķirīga, taču kopīgi šie priekšlikumi tiks analizēti. Runājot par um, priekšli, par jautājumu, ko uzdeva Saimons Busutils. Uz to jau daļai labi atbildēju, pareizi atbildēju, labi atbildēju komisija, es gribēju tikai pasvītrot to, ko es sacīju iepriekš ir tikai daļēji tiesa, ka D plus C vīza atrisināja problēmu, bet saskaņā ar jauno robežu kodeksu eh, tiks ievies šī procedūra pēc aprīļa nākamajā gada, eh, kas eh, tiks ievies pēc aprīļa šāda veida vīza vairs nepastāvēs, un mums ir jārisina problēma un jāmeklē citi pasākumi. No lielākās daļas runātājs saprot, ka ir liela vienprātība attiecībā uz risinājumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu aizsargāt pārvietošanās tiesības, pārvietošanās brīvību, bet tajā pašā laikā pasvītrot nepieciešamību pēc drošības. Un tāpēc, manuprāt, ir nepieciešams es, sis, nepieciešamies sizdarbība. Neviens nav tiesīgs izspriest, izsniegt ilgtermiņa vīzu, nepārbaudot sis, vai personai ir vai nav tiesība ierasties Eiropas Savienībā, un tas nav nekāds draudz personas datiem, manuprāt, tā attiec uz mūsu drošību un Tas ir tikai, lai pārbaudītu, vai ir tiesības šķērsot mūsu robežas. Un es ceru uz labu sadarbību ar ēnu referentiem, lai eh, rastu risinājumu un iespējams labākus risinājumus komisijas priekšlikumā. Ja mēs varam panākt vienošanos starp ēnu referentiem komisiju un padomi, priekšsēdētāji, es varu pieņemt eh, domu par eh, pieņemšanu pirmajā lasījumā, pātrinot procesu. Mums ir jāsagatavo pietiekami ātrs lēmums, lai atrisinātu desmitiem tūkstošu cilvēku problēmu, kuriem būs eh, grūtības, ja mēs neko neizlemsim līdz nākamā gada aprīlim. Paldies! Paldies, Koeģo kungs. Es domāju, ka pēc tam, ka mēs esam uzklausījuši referentu, mēs varam eh, vienoties par kalendāru, kas būs noteikts pēc konsultācijām ar ēnu referentu Koeģo kungu un pārējiem Lībe komitejas, eh, pārējie Lībe komitejas locekļi tiks informēti. Ja mēs par to varam vienoties, tad arī Šo jautājumu mēs eh, atrisinām 11. darba kārtības punkts eh, ir eh, atcelts, jo Eiropas padomes pārstāvis nevar ierasties uz uzklausīšanu. Jā, ir tagad Alvaro kungam reglamenta jautājums. Paldies priekšsēdētāji. Es negribēju pārtraukt, bet tā kā šis punkts ir atcelts un mazliet laika palicis, gribētu eh, šo jautājumu eh, skatīt vismaz 5 minūtes. Katrā ziņā 12. punkts ir citi jautājumi, un ja ir kādi citi jautājumi, tad eh, jūs varat būt tikai paust savu gandarījumu pār iegūto laiku, pabeidzot darbu ātrāk nekā iepriekšējo reizi. Tāpēc e, izsakoties par citiem jautājumiem, tev ir visas iespējas to darīt, taču es tomēr lūdzu to darīt maksimāli. Um, Paldies, priekšstādātāji kungs! Respektējot jūsu lūgumu īsi runāt Es tomēr lūdzu būt uh, pacietīgiem, jo es domāju, ka tas skar gan komiteju, gan arī jūs kā priekšsēdētāji. Šis ir par šo sarežģīto svifti jautājumu, un mēs jau bieži esam uzsaņēmuši informāciju un tā tālāk un tā joprojām. Tie dokumenti, kas acīm redzot ir dalība valstīs, mēs vienkārši domājam, ka šī informācijas sniegšana ir tikai laika novilcināšana, un tas vēl tā pieklājīgi sakot. Es gribu teikt, ka visdrīzāk ka mums nesaka mm, pilnīgi visu to, kas ir šajā jautājumā. Un eh, šajā nedēļā acīm redzot būs piektais noslēdzošais saruna rauns par jautājumu SWIFT. Raugoties uz 30. novembri, kad padomē varētu šo dokumentu pieņemt, bet saruna